Dear colleagues, godātie kolēģi, labdien! Atvainojos par kavēšanos. Tas saistīts ar pašreizējo sanāksmes norises vietu. Iepriekšējā sanāksme bija ēkā, kas diezgan tālu no šejienes. Sāksim tagad darbu. Pirmais punkts - darba kārtības pieņemšana. Paldies. Paziņoja man ir tikai viens par benchmark regulu, piekto trilogu, kas notika 15. oktobrī. Tika sasniegts e, nozīmīgs progress par būtisku jautājumu attiecībā uz e, benchmark e, kat iedalīšanu kategorijās Darbs turpinās, lai varētu panākt vienošanos pēc e, būtības par pašiem svarīgākajiem elementiem un citiem e, vēl neatrisinātajiem jautājumiem. Attiecīgi uz tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un citām lietām. Nākošais trilogs 28. oktobrī no 4 līdz 7 pēcpusdienā Strasbūrā. Tātad varam apstiprināt protokolu sanāksmēm, kas notika 14. un 15. septembrī un 23. septembrī. Iebildumi? Nē, paldies. Ejam tālāk, ceturtais darba kārtības punkts. Vēlos sveikt šeit Danielu Nui. Otrajā parastajā publiskajā uzklausīšanā starpiestāžu nolīgumu ietvaros starp parlamentu un ECB. Šī ir svarīga uzklausīšana ne tikai tādēļ, ka mēs atzīmēsim eh, sekmīgi pavadīto pirmo gadu. Līdz šim ļoti sekmīgi SSM darbojies. Viņi šobrīd Daniela Nui strādā pie vairākiem ļoti svarīgiem jautājumiem nacionālās opcijas un izvēles, um, metodika risku izsvēršanai un citiem svarīgiem jautājumiem. Un došu uzreiz vārdu Danielai, ievadu uzrunai, un tad tālāk turpināsim ar mūsu parasto procesu jautājumiem un atbildēm. Paldies priekšsēdētāji! Labdien! priekšsarētāji kungs, godātie parlamenta deputāti, man tiešām prieks būt šeit un apspriest ar jums ECB darbu vienotā uzraudzības mehānismu, jeb SSM ietvaros. Kopš manas iepriekšējās uzklausīšanas jūnijā mēs esam strādājuši pie vairākiem svarīgiem jautājumiem un es labprāt ziņošu par paveikto. Savās ievadu uzrunā es vispirms sniegšu pārskatu par notikumiem banku sektorā. Pieskaršos galvenajiem jautājumiem, pie kuriem mēs strādājam, tālāk detalizētāk runāšu par turpmākiem pasākumiem visaptarošam izvērtējumam un tā sauktējām nacionālām opcijām un izvēlēm. Sākšu ar pārskatu par notiekušo banku sektorā. Bankas joprojām saskaras ar lieliem izaicinājumiem, it īpaši vāju pēļņu un joprojām spēkā esošos eh, bilancēs iekļaut eh, riskam pakļautu eh, instrumentu vāja rezultāti. Attiecībā uz vājo peļņu, um, rentabilitāti ir bijuši pirmie pozitīvie signāli šī gada pirmajā pusē, tomēr banks joprojām saskarās ar zemu procentu likums vidi un nevienlīdzīgu ekonomisku Eh, atvesļošanos. Eh, iespējams, ka vide tādējādi var izraisīt to, ka bankas pielāgo savus biznesa modeļus. Eh, vēl vairāk šie riskam pakļautie instrumenti rada nopietnas izaicinājumus daudzās valstīs. Vairāk faktori ir tam par iemeslu, tas skaitā vispār ekonomiskie apstākļi, nepārāk labas banku prakses, tāpat arī trūkumi juridiskajā ietvarā parāda atgūšanai. Mēs e, varam kā uzraugi mēģināt atrisināt daļu no šiem jautājumiem. Skaidrs, ka šeit nedara viens risinājums visiem. ECB, kas ir izveidojis atsevišķu darba plūsmu par šo jautājumu, strādā ar bankām, lai izstrādātu un īstenotu individuāls un pielāgots rīcības plāns. Tālāk īsts pārskats par galvenajiem projektiem un lēmumiem, ko pieņēmis uzraudzības e, padomu. Kopš mans iepriekšējās uzklausīšanas ievērojams progress ir sasniegts e, uzraudzības pārskata un e, izvērtēšanas procesā, jeb SREP īsumā. Un arī strādājot pie nacionālām opcijām un izvēlēm, par tām es runāšu vēlāk. Tāpat mēs turpinam uzlabot mūsu iekšējos procesus, uzlabojot efektivitāti un harmonizējot tos. Vasaras sākumā neskaidrība saistībā ar Grieķijas programmu mums, tāpat kā jums, bija galvenais eh, darba jautājums. Grieķijas bankām šie notikumi nozīmēja eh, ļoti intensīvu un eh, stresa pilnu darbu. Mēs ļoti cieši sekojām notikumiem un veicām uzraudzības darbības tad, kad tas bija nepieciešams. Mēs priecājamies, ka Eiros e, samitā jūlijā tika panākt vienošanās. Pēc samita mēs tagad veicam visaptarošu izvērtējumu attiecībā uz četrām Grieķu nozīmīgākajām institūcijām, lai nu, vērtētu nepieciešamību pēc rekapitalizācijas. Rekapitalizācijai jābūt pabeigtai līdz gada beigām, tādēļ nepieciešams, lai ne, vajadzīgie līdzekļi būtu pieejami saulēcīgi. Tālāk par SREP. Šis process nosaka katrai bankai e, to uz institūcijām e, specifiski noteikto otrā pilāra kapitāla e, apjomu, kas ir nepieciešams. 2015. gadā ECB veica SREP procesu pirmo reizi saskaņā ar kopīgu metodiku aptuveni 120 lielākajām bankām. Uh, Eh, visā Eirozonā. Tā, nu, šī metodika nodrošina augstus uzraudzības standārts, kas tiek harmonizēti piemērot Eirozonā. Otrais pilāra kapitāla lēmumi tika sagatavot pirmkārt ņemot vērā esošos un e, prognozētos riskus, ar kurām bankas saskarās ekonomikas un tirgus apstākļos Eirozonā, kā kredīta un likviditātes riski. Otrakārt ar mērķi ehm, <clears throat> bankām eh, pāriet bez aizķeršanās uz pašreizējiem no pašreizējām eh, kapitāla pozīcijām uz Bāzeli 3 vidi 2019. gadā. Un treškārt, darīt visu iepriekš minēto, saglabājot vienādas spēles nodokļus eh, gan SSM ietvaros, gan ar, arī citās lielākajās jurisdikcijās. Es SREP lēmumi tiks pabeigti vēlāk šogad, bet jau šobrīd varam teikt, ka otrā pilāra kapitāla prasības eh, paredz uh, Um, um, paredzams ir, ka SSM uh, prasīs no 2016. gada vairāk nekā tas bija 2015. gadā. Pakāpeniski bufera uh, ieviešana prasa aptuveni 20 papildus uh, bāzes punktus kapitālam. Tālāk īs ieskats par pašreizējo un turpmāko darbu pie visaptarošas izvērtēšanas un stresa testiem. Kā jūs zināt, visaptarošo izvērtējumu mēs veicam katrai bankai, kas nonāk ECB tiešā uzraudzībā. Atskatoties uz 2014. gada visaptarošu izvērtējumu un tālāko darbību, šis pasākums ir izrādījies kā efektīvs līdzeklis, lai panāktu nepieciešamo rīcību, lai palielinātu bankām eh, kopīgā kapitāla līmeni e, saskaroties ar kapitāla trūkumu, e, kas ir identificēts e, AQR jeb aktīvu kvalitātes pārskatā. Bankām kvantitatīvai un kvalitatīvai rezultāti AQR rezultātā bija labi. Pagājušā aprīlī ECB Eh, noteica, eh, ka aptuveni divas trešdaļas no papildus zaudējumiem AKR, kas tika identificēti, tika reģistrēti 2017. gada finanšu pārskatos, un eh, pret tiem izturējās kā pēc pre, pret prasībām, un tādējādi tika prasīt uzlabot pārklāju, uzlabot šo risku risināšanu. Kas attiecas uz bilances posteņu stiprināšanu, šis pasākums ļāva uzlabot caurskatāmību un eh, sniedza mums piekļuvi lielajam datu apjomam, kas ļauj mums labāk izprast tagad mūsu uzraudzību eh, esošās bankas. Kopumā tas ļāva SSM sākt eh, uzraudzību ļoti uzticamā veidā. 2015. gadā mēs veicam jaunu visaptarošu izvērtēšanu, koncentrēts uz deviņām bankām, izmantojot metodiku, eh, kas bija jau 2014. gadā izmantot. No šīm bankām piecas kļuva būtiskas 2014. gadā, un tās jau uzrauga ECB bet tās iepriekš netika eh, pārbaudītas vai arī tikai daļēji. Šis pasākums eh, beigsies novembrī, un tad mēs arī publicēsim rezultātus. 2016. gadā EBA sadarbībā ar ECB un nacionālām kompetentajām iestādēm veiks eh, stresa testu visā Eiropas Savienībā. Izvēlētās bankas vēl ir jāapstiprina EBA. Šeit mēs izmantosim EBA izstrādāto stresa testu metodiku, kas, pie kuras joprojām tiek strādāts makroekonomiski un finanšu scenāriji, eh, kurus sagatavo ESRB e un EBA, eh, ir izstrādāts sadarbībā ar ECB. Tagad pievērsīšos eh, tādam tematam kā nacionālās opcijas un izvēles, jeb OMD. Kā jau norādīja iepriekšējā uzklausīšanā, CRD4, CRR Eh, un eh, otrā līmeņa akti satura veselu virkni normu, kas ļauj vai nu izvēlēties alternatīvus režīmus, ko mēs saucam par opcijām, vai arī nepievē, nepiemērot atsevišķas eh, normas, ko sauc par izvēlēm. Šīs OMD ietekmē katru prudenciālā ietvara normu un, un režīmu, uh, Eh, sākot no jauno standartu pakāpenes piemērošanas un definīcijām līdz pat eh, pastāvīgiem izņēmumiem no vispārīgiem noteikumiem eh, kas būtu attiecams uz kapitāla vai likviditātes atteikumiem. ECB šobrīd kā prioritāti izskata 122 OND, kas ir tās tiešā kompetencē. ECB darba apjoms galvenokārt koncentrējās uz OND attiecībā uz nozīmīgām institūcijām. Eh, Publiskās konsultācijas sabiedriskā apspriešana būs organizēta novembrī, eh, gan attiecībā uz ECB eh, regulas projektu, kurā ir vispārīgas dabas OND, un arī vadlīnijas, vadlīnija projekts kur būs e, specifikācijas iekļauts attiecībā uz CRR kritērijiem, kas saistās ar e, individuālu izvērtēšanu. Protams, ka visas publiskās un privātās personas, kas ir ieinteresēts, ir aicināts izteikt komentārus par šo tiesību normu paketu. Pamatprincipi e, šeit ir piesardzība, harmonizēšana, atbilstība starptautiskiem standartiem, leģitīmas uh, Ehm, leģitīmie principi, kas tiek sagaidīti attiecībā uz iepriekšējo OMD īstenošanu nacionāla līmenī. Mēs cerēsim, cerams, ka varēsim panākt lielu konverģenci par eh, pieņemamu cenu. Pēc eh, darba pabeigšanas par šiem tiesiskajiem aktiem ECB eh, izpē, izpētīs iespēju harmonizēt šīs opcijas un izvēles mazāk svarīgām institūcijām. Tālāk jāpiemina arī 45 OND, kas attiecas uz makroprudenciālajiem jautājumiem un nav ekskluzīvi eh, pieejami tikai uzraugiem, bet drīzāk dalību valstīm, ar to domājot nacionālās likumdevējas. Uzraudzības eh, padomu tādēļ tos eh, neapspriež, Tomēr ir nepieciešams tos vēlāk skatīt, lai nodrošinātu vienādas spēles noteikumus Bankas Savienības ietvaros. Cik tiešām eh, vesela virknē opciju dalību valstīm un arī eh, elastīgi eh, dažu kapitāla prasību direktīvas normu īstenošanu padara sarežģītu vienotās noteikumu grāmatas pilnvērtīgu īstenošanu ECB kā uzraugs Eh, tam varētu būt nepieciešams eh, sekot 19 atšķirīgiem standartiem. Tas eh, nozīmē, ka mums, kā uzraugiem, ir grūti izvērtēt šos lēmumus, un tas ir jādara prioritāri. Es zinu, ka jūs interesē šis temats, un esmu gatava, ja nepieciešams, sniegt papildus informāciju par to. Noslēgumā vēlos informēt, ka ECB aktivitātes kā uzraugu otrajā eh, gadā mūsu bankas saskarās ar zēmu rentabilitāti un atsevišķās eh, valstīs arī slikts rezultāts uzrāda riskam pakļautie instrumenti. Tāpat arī neskaidrība attiecībā ar globālo atvesaļošanos. Mūsu uzraudzības eh, darbs koncentrēsies arī turpmāk uz kvalitatīvu un kvantitatīvu banka kapitāla atbilstību. Tā, jo tikai labi kapitalizētas bankas var palīdzēt reāla ekonomikai. Tāpat laikā, kā būtiski institūcija pirmajā pīlārā Banku Savienībā, mēs nodrošinām e, to, ko prasa mūsu mandāts attiecībā uz SSM bankām, e, saskaņojot OND un piemērojot harmonizētu metodiku. Esmu pilnībā pārliecināta, uh, ka SSM izveidošana ir ievērojams stūrakmens, lai stiprinātu un harmonizētu banku uzraudzību visā Eirozonā. Paldies par jūsu uzmanību un ar nepacietību gaida mūsu diskusiju. Thank you very much. Jūs paldies. Paldies Danielai Ņujī par šo prezentāciju. Un jūs pēdējais komentārs šķiet īpaši būtisks par šiem diviem elementiem, kur iedvesmo jūsu darbību. Un jūs norādījāt, ka tikai labi kapitalizētas bankas var atbalstīt reālo ekonomiku, bet tāpat laikā ir arī uh, svarīga saikne uzraugiem starp uh, mikro un makro dimensiju un uh, ir jā nodrošina mūsu banku stabilitāte ekonomikas uh, attīstībai un tas ir patiesas izaicinājums un, protams, parlaments atbalsta jūsu darbu strādājot pie ON D. Man ir pāris uh, jautājumi un pēc tam um, došu iespēju arī kolēģiem uzdot jautājumus. Jūs minējāt trīs galvenās jomas, un es sākšu ar pēdējo jūsu minēto jomu proti par to, kā uzlabot metodiku risku, lai uh, būtu iespējams izvērtēt visus riska veidus. Šis jautājums tika uzdots arī parlamentā par to, vai ir iespējams pilnībā izvērtēt uh, kredīt risku un tirgus uh, risku un kā darbojas SSM trešā līmenī attiecībā uz aktīviem Tālāk par OND, kā jau es norādīju, mana pieeja ir tā, ka, tāda, ka es pilnībā atbalstu šādu pasākumu, un arī parlamentam būtu svarīgi izprast eh, šo darbu, ir jābūt atklātībai, lai nodrošinātu vienādu pieeju visos gadījumos. Varbūt jūs varētu pastāstīt uh, sīkāk par šiem jautājumiem. Bija, uh, zinām, strīdīgi jautājumi, bija šis dāņu kompromiss un bija jautājums par nacionālo normu pielāgošanu SSM un 24. panta otrā daļa paredz E, vienotas e, grāmatvedības uzskaits valodas izmantošanu. Un kā jūs e, nodrošināt vienā do attieksmi vienādu spēles noteikumus? Jūs sniedzāt mums ļoti būtisku informāciju, un tādēļ es vairāk neiedziļināšos detaļās. Un vēl viens jautājums noslēgumā. Mēs uh, no preses esam uzzinājuši par uh, HSH Nordbank situāciju, un gribētos dzirdēt jūsu vērtējumu par šo situāciju un par uh, tiesiskajām normām, par bail-in un uh, kā risināt uh, slikto kredītu jautājumu. Paldies! Paldies! Priekšsēdētāji runājot par vienādiem spēles noteikumiem kā mēs izvērtējam uh, kredītrisku un tirgus risku. Šeit es uh, jūsu jautājumā saskatu divas dimensijas. Pirmkārt, protams, SREP metodika ir vienota, lai izvērtētu kredītrisku un tirgus risku vienādā mērā visām bankām. Protams, ne visām bankām ir vienāds rezultāts, jo riska profils ir atšķirīgs bet uh, metodika ir viena un tā pati, un manuprāt, šī metodika ir labi izstrādāta un stabila. Nākamais jautājums ir uh, svē, uh, aktīva izvērtēšana ar svērto risku, pēc svērtā riska. Šo modeļu validācija ir bijusi nedaudz uh, neviendabīga 19 valstīs, un tas nav nekāds pārsteigums. Tas ir uh, jā, mm, saprotams, ka šī, šie pasākumi tiek veikti dažādā veidā, un šobrīd mēs izstrādājam metodiku, uh, kā apstiprināt uh, šos modeļus bankām līdzīgā veidā, vismaz izmantojot vienu un to pašu metodiku. Esmu pārliecināta, ka mēs spēsim um, panākt uh, situāciju, ka mēs varēsim aizstāvēt mūsu izmantotos modeļus SSM attiecībā uz bankām. Protams, mums ir uh, mūsu darbā jāizvirs prioritātes, jo ir uh, tūkstošie modeļu, kas ir jāvalidē vai jāapstiprina SSM valstīs kredīta riska, tirgus riska, op, op, darbības riska modeļi. Tālāk par harmonizāciju mums ir izdevies uh, panākt lielā mērā lielam skaitam nacionālo opciju, bet um, uh, mēs arī strādājam pie grupu izņēmumiem uh, kapitāla likviditātes ziņā, jo tas ir viss saistīts ar grupu struktūru un uh, grupu darbības noteikumiem. Un tie, tas ir jāveic uh, katrā gadījumā atsevišķi. Tālāk par citām nacionālām opcijām mēs esam uh, raduši risinājums, kas ir pieņemami visiem un tāpat laikā ir pietiekams uh, precīzi un stingri. Piemēram, vienošanās, kas ir jāizmēģina DTA, DTI, piemēram, ar vai arī slavenais Dāņu kompromiss šeit mm, dalījās viedokļi gandrīz puse uz pusi, bet nu vienā pusē tomēr bija nedaudz vairāk kā 50% um, dalībnieku un mēs to saglabājām šo modeli, bet abas nometnes pie mums ir vērsušās, aicinot likumu, lai mēs vēršamies pie likumdevējiem un izvē, lai mēs izvērtējam, ko varētu darīt. Šeit ir uh, viedo, dalīti viedokļi, ir tādi, kas vēlas vispār atteikties no šā modeļa un citi, kuri vēlētos uh, samazināt kapitāla Uh, prasības uh, apdrošināšanas uzņēmumiem. Uh, šajā jautājumā mēs neesam spējuši vienoties, un šī lieta ir mums jāizskaidro likumdevējiem tagad. Jūs pieminējāt arī HSH, HSH banku jā, ir noplūdusi informācija presē par šo banku. Šī ir viena no daudzajām bankām, ko SSM uzrauga saskaņā ar uh, Eiropas komisijas apstiprinātu plānu. Mēs šo plānu apspriežam ar komisiju. Uh, bez SSM arī tas tā būtu noticis, līdz ar to attiecības uh, starp banku un konkurences ģenerāla direktorātu komisijā nav mainījušās. Un uh, mēs nevedam sarunas par šiem pasākumiem, mēs vienkārši pieņemam zināšanai uh, to, kas notiek un vērtējam, vai ir kaut kas, par ko mums būtu jāuztraucas, un tad mēs par to informētu sarunu vedējas puses, bet šobrīd tā tas nav. Paldies! Pirmais runātājs Pablo Zalba. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, nu īkundzi, kā. Ka esat ieradusies pie mums. Kā mēs zinām, nākošajā gadā ir paredzēts, ka tiks piemērots vadlīnijas, ko Eiropas banku iestāde EBA ir pieņēmusi. Un mans jautājums ir, vai jūs varētu konkretizēt, vai ir sagaidāmas lielas izmaiņas attiecībā uz esošo situāciju? Un arī at, šī jautājuma sakarā gribētu zināt, vai jūs varētu pastāstīt to, vai šīs izmaiņas vienādā veidā ietekmēs visas bankas. Nākošais jautājums attiec uz kapitāla tirgus savienību. Domāju, ka viens no galvenajiem mērķiem ir tas, lai e, kredīti tiktu piešķirti maziem vidējiem uzņēmumiem. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, kā vajadzētu periodizēt kapitāla tirgus savienības ceļu karti, lai sasniegtu šo mērķi. Un vai jūs esat domājuši par pasākumiem, ko varētu veikt uzraudzības sakarā? Paldies! Thank you very much. I understand. Paldies, es saprotu, ka jūsu jautājums attiecās uz vadlīnijām, lai izvērtētu bankas, līdz ar to tā ir SREP metodika. Mēs pārskatījām šo metodiku metodiku eh, tajā, ko dara 19 valstis. Un mēs redzējām ievērojams atšķirības. Tāpat mēs konstatējām arī lieliskas eh, prakses vairākās valstīs, un mēs attiecīgi veidojam SSM metodi, kas ir balstīta uz vislabāko praksi starp nacionālajām uzraudzības iestādēm. Uh, Tāpat, eh, tāpat mums ir spēcīgas vadlīnijas no EBA, mēs pilnībā tās ieviešam. Mēs izmantojam to pašu metodiku visām bankām bija vajadzīgs daudz laika un liela pūliņa, lai varētu eh, savienot dažādas valstis kapitāla bloks, likviditātes bloks, eh, mērījumi, eh, riska kapitāla eh, pārvaldības novērtēšana, kāds ir banku biznesa modelis un tā tālāk, bet mēs uzskatām, ka šobrīd mūsu rīcībā ir laba metodika. Un ieviešot to dažādajās bankās, mums ir daudz horizontālu izvērtējumu kritēriju, un tas darbojas ļoti labi. Ir liela vienprātība mūsu locekļu vidū attiecībā uz šīs metodikas piemērošanu. Kapitāla tirgus savienība Atvainojiet, es aizmirsu, kāds bija otrais jautājums, jo es to nepierakstīju. Mēs lielā mērā atbalstam kapitāla tirgus savienību. Mēs uzskatām, ka prioritāri atbalstīt Eiropas izaugsmi, diversificējot finansējumu avotus, palielinot uzņēmumu avotu finansējumā piekļūs iespējas, un mēs uzskatām, ka vajadzētu būt ilgtermiņa redzējumam šajā jomā, lai veiktu turpmākas darbības. Tās ir tik tiešām nepieciešams. Mēs apsveicam agrīnās darbības, kas um, tiek gatavotas rīcības plāna sakarā, kā jūs zināt, Eiropas uh, vērtspapīrošanas ietvarus, kur ir iekļauti dažādi prudenciālas skatīšanas Eh, pasākumi, bet kā uzraugi mēs uzskatām, ka tam nevajadzētu notikt uz tā rēķina, lai tiktu um, padali, padarītā um, relaksētāka visai robustā sošā likumdošana Mēs apsveicam to, ka tiek atceltas barjeras efektīvam, efektīviem pārobežu klīringa eh, maksājumiem. Uh, we, uh, remind... Tāpat izmantošu iespēju, lai atgādinātu to, ka CMU netiks pabeigts ar bezspēcīgām uh, atsaucas likmēm. Paldies! Nākošais runātājs ir Līza Ferreira. Paldies, ka esat atkal mūsu komitejā un paldies par jūsu sadarbību ar Eiropas parlamentu un ekon komiteju. Pirmais jautājums man ir attiecas uz to, ka pagājušā gada augustā senatore Elizabeth Sorena kon sazinājās ar sešiem Amerikas finanšu regulatoriem pieprasot informāciju par to, vai pasaules lielākās bankas un finanšu uzņēmumi, kas ir sākuši izmantot jauno saziņas rīku, e, ko pazīstam ar nosaukumu simfonija, un izskatās, ka šie pakalpojumi, kas iekļauj e, e, kriptētu datu skrāšanu un nākotnē tiks dzēsti. Ņem vērā regulātoru kapacitāti izpildīt visu to likumdošanu, kas ir ieviest spēkā. Un kāda ir situācija attiecībā uz Eiropas bankām un jūsu uzrauga loma, vai jūs sazināties un uzturat kontaktus ar Amerikas eh, lēmēju iestādēm, vai jūs izvērtējat šo informāciju. Mēs gribētu izprast, kāda situācija ar šo lietu ir Eiropā. Paldies! Eh, Informācija tehnoloģijas kopā ar cīņu pret eh, kibernoziegumiem ir viena no mūsu prioritātēm, ir arī turpināt strādāt pie šiem jautājumiem kā prioritāriem. Es eh, precīzi nevaru pastāstīt par simfoniju, bet labas kvalitātes dati, datu pieejamība uzraugiem, lai varētu kontrolēt noteikumu ieviešanu, ir prioritāra. Un arī kā jau jūs teicāt, tas ir svarīgs jautājums savienotajām valstīm taiskaitā. Es varu iedomāties vismaz par vienu banku, ka, eh, kurai, tika pie, eh, kurai ir piemērotas sankcijas. saistībā ar šiem IT jautājumiem. Looking at it, not at the very first priority. Un šobrīd tā gan nav mūsu pirmā prioritāte, mums ir daudzas um, būtiskākas, bet tā tomēr ir daļa no uzraudzības iestādes daļas eh, darba. Eh, nākošais jautājums. Mums ir četras minūtes katram paredzētas. Paldies. Nākošais jautājums attiecas uz to, ka atsevišķas bankas uh, izmanto uh, nacionālo at... Eh, regulējumu fondu. Un šos fondus refinansēs Nacionālās bankas. Vai jūs sekojat šīm procedūrām un pārēj uz jauno finansējumu? Un kā tas ietekmēs vienotas spēles noteikumus? Atbildē, godīgi sakot, uh, Es paļaujos, ka SRM sako šiem jautājumiem. Es eh, domāju, ka tam visam notiek, eh, tam visam tiek sakots pienācīgi, bet katrā ziņā es jūs informēšu, ja kaut ko šajā jomā uzzināšu. Ähm, Nī, kundze, man ir divas īsi jautājumi. Valsts noguldījuma nulles eh, vērtības piešķiršana. Es jau šeit esmu prasījusi uh, attiecībā nulles e, izsvēršanu e, valsts e, parādzīmēm. Man tas liekas, ka jūs sacījāt, ka tas būtu jārisina bāzos procesu ietvaros, un ja tas nav pietiekam ātri izdarāms, tad būtu jājaucās Eiropas Savienībai. Tas bija pirmais jautājums. Es esmu mazliet skeptiski noskaņot par to, vai tas ir pietiekami eh, ātri izdarāms. Otrakārt, tas izklausās pēc tā, ka tas nenotiks nekad. Respektīvi, vai jums ir kāds eh, laika grafiks, kad eh, paredzēts izbeigt valsts obligācijām piemērot nulles vērtību? Otrs jautājums ir attiecams uz fiskālo dominanci. Pēdējos gados esam piedzīvojuši to, ka parādos nonākušās valstis piekop un provocē diezgan eh, vaļīgu, brīvu eh, eh, monetāro politiku. Saskaramies tad ar pēdējos gados diezgan brīvu un nevienādu pieeju Um, valstīm. Tā, vai jums arī šķiet, ka uh, šāda fiskālā dominance noved arī pie uh, pārāk uh, vaļīgas uzraudzības monetārās politikas? Thank you. Well, regarding the... Jā, paldies attiecībā uz valsts parādzīm pakļaušanu riskam. Eh, esmu pārliecināta, ka visdrīzāk informācija drīz būs pieejama, ir tīpaši tādēļ, ka zināmā mērā Bāzela mēģina uh, piešķirt attiecīgi vizibilitāti bankām, kas nevar īstenot regulatorās ar likuma noteiktās eh, reformas. Es domāju, ka tur kaut kas būs, darbs ir daudzsološs. Es domāju, ka daudz šie eh, riskam pakļautie eh, valsts parādzīmi instrumenti ir labi instrumenti un kas attiec uz jūsu jautājumu otru daļu. Mēs ECB veicam uzraudzību, balstoties uz nodalīšanas principu. Man nav nekāda miedarbība ar to, kas tiek darīts monetāras politikas sakarā. Skaroties no uzraudzības perspektīvas, tā ir kā zāles eh, konkrēta ekonomikas stāvoklim, un līdzīgi kā tas ir ar zālēm, dažkārt ir nevēlams blakus parādības, ir vēlami rezultāti ārstēšanai, lielāka izaugsma atsevišķās valstīs, labāka eh, kvalitāte aizņēmējiem, labāk spēja atdot kredītus, uzlabojumi sliktajiem kredītus, bet varētu būt arī neplānots blakus parādības, piemēram, spiediens uz rentabilitāti. Šobrīd mēs neredzam neplānotas sekas. Zema rentabilitāte lielākoties ir veidojusies eh, rezervu veidošanas eh, rezultātā. Līdz ar to kredītspēja nav tik liela, cik tas varētu būt bijis reālai ekonomikai, bet tas, protams, ir jāturpina uzraudzīt. Paldies! Pikula! Jā. Silvija Gulāra nākošais runātājs. Paldies, no ikundze, kas kopā ar mums. Es arī gribētu runāt par reformu, jo nu, man šķiet, ka ir eh, notikusi novirze sākotnējā komisijas nodomā un pašreizējo situāciju. Pirmais priekšlikums ar ko nāca klājā iepriekšējā komisija. Šeit mums vajadzēja izvairīties no fragmentācijas. Tika izveidoti noteikumi, kas paredzēja atkāpes kādai dalībvalstī, kas bija paredzējis nodalīt atsevišķas aktivitātes, bet tur arī atkāpes atkā, beidzās. Redzot padomē notiekošo, mēs redzam, ka ir lēmums par Rom Rolst ziņojumu, un it īpaši mēs apzināmies, ka vairākas ārvalstu bankas, kurā ir kādas aktivitātes dalībvalstī, varētu saņemt atšķirīgu izturēšanos. Eh, situācija ir uh, sarežģīta, notiek sarunas, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, kā varētu mm, izvairīties no šīs fragmentācijas, eh, no uh, bīdes. Mēs jau vērsām jūsu uzmanību uz to, vai jūs, prāt, eh, padomas nostāja ir pieņemama šajā ziņā, un vai beigās mēs nonāksim pie sliktiem noteikumiem. Varbūt vajadzētu atturēties no šāda situācijas un paļauties uz jūsu uzraudzību, jo šobrīd man ir situ eh, iespējas, ka situācija ir tik neskaidra, ka ir uh, arī pa daudz. Uh, notikumu, ko nevaram, nevarēsim paredzēt. Atbildi, manuprāt, nu, priekšrocība Eiropā būtu noteikumu harmonizācija starp eh, Eiropas valstīm SSM ietvaros. Opcija atsevišķām dalībvalstīm paturēt esošo valsts likumdošanu mums eh, nelīdzētu vai arī mums nav vajadzīgi Eiropas teksti, lai to īstenot. Tas arī tas fakts, ka ost uzraugam ir pēdējais vārds uh, uz uh, trading aktivitāšu nodalīšanu, uh, tas neatbilst Eiropas tekstam un tas noved pie šajā gadījumā tirgus fragmentācijas. Domāju, ka konsolidētam uzraugam, uzraugam būtu jāsako situācijai. Tāpat tas, kas sākumā bija aizliegums atsevišķām eh, aktivitātēm, kas tik stingri uzskaitīts, vairs nebūs aizliegtas, bet drīzāk ierobežotas. Nu, nu, esmu pārliecināta, ka esmu redzējusi pēdējo padomas versiju šim tekstam, jo ir vairāk šādas versijas, bet tik tiešām, ja ir Eiropas teksts, tad tam ir jābūt Eiropas tekstam, kurš piešķir harmonizāciju. Pretējā gadījumā strādāt būs grūti. Jā, labāk ir bez te teksta nekā sliktu likuma tekstu šajā jomā, jo pretējā gadījumā mēs nonāksim pie tā, kā mēs piemēro eh, iztēlosimies eh, ainavu, kādu vēlamies redzēt ierodoties, bet realitāte būs pavisam atšķirīga. Paldies, esmu pārliecināts, ka parlaments uzlabos jūs pieminētos trīs aspektus. Nākošais runātājs Fabio Demās. Paldies par sacīto banku reformu. Jūs esat eh, Nordbank situāciju pie, pieminējumu. Es esmu tieši no šī reģiona deputāts, tāpēc rūpīgāk sekoju notikušajiem. Ja es pareizi jūs sapratu, jūs sacījāt, ka jāzvan Nordbank šobrīd nav piesaistījusi no nekādu īpašu uz, uzmanību no jūsu puses vai Eiropas Savienības komisijas. Komisija sacīja tieši pretējo. Viņa sacīja, ka viņi ir atbildīgi par eh, valsts palīdzību, bet eh, šajā jautājumā viņam jāpaļaujas uz ECB, un tad man liekas dīvaini, ka eh, es domāju, ka katrs uh, iedzīvotājs eh, uz vietas saprot, ka tur eh, biznesa modelis nav dzīvotspējīgs. Un ka vilkšana garumā ir tikai uz nodokļu maksātāju rēķinu. Un eh, ka tikai runāts, ka ASH ir, ja viņa ir slikto aktīvu banka. Un runājat par to, ka ASO Nordbank ir pārvarējusi, ir veiksmīgi izturējusi stresa testus, un pirms gada jūs aptuveni teicāt, ka ir rūpīgāk jāpievērš uzmanību sistēmiskajiem aspektiem, un tur ir eh, arī eh, sistēmiski skatīti aktīvu eh, posteņi bilancē pieņēmumu, kas balstītu uz tiem. Uh, un jūs sacījāt, ka ECB iekšēji izskatīs dinamiskos aspektus. Jautājums ir, vai tas, kāpēc tas tiek uh, darīts iekšēji, nevis publiskajā uh, te, testu daļā, kā tas ir attiecībā uz fire sales, piemēram. Uh, Tālāk par Grieķu banku rekapitalizāciju. Vai jūs tur sagaidat, ka varētu tikt piemērots bailins procedūra? ECB ir norādījusi šodien, ka tur ir nepieciešams steidzam rīkoties. Regarding HS... Uh, runājot par HSH, es neko daudz nevar teikt par vienu atsevišķu banku. Man ir uh, jāievēro konfidencialitātes uh, pienākums. Bet patiešām uh, varu apliecināt, ka uzraugu uzdevums ir izvērtēt visu banku uzņēmē darbības modeli Un to mēs darījām attiecībā uz šo banku, tāpat kā arī to darījām attiecībā uz visām citām bankām. Un, protams, ir atšķirīgas banku kategorijas. Ir bankas, kuras atrodas labākās pozīcijās, kam ir lielākas peļņas iespējas nekā šai bankai, bet šī nav vienīgā banka, kas atrodas šādā situācijā. Mums ir uh, Um, vairākas bankas SSM un ir komisijas apstiprināta programma un tās īstenošanas uzsākās vēl pirms mums tika uzdotas uzraudzības uh, funkcijas. Mēs uh, nepiedalāmies sarunu procesā ar uh, komisiju, bet mēs izvērtējam situāciju un ja komisija vai kāda no bankām sāks uh, iet virzienā, kas uzraugiem ir nepieņemams, tad mēs to viņiem arī pateiksim. Nezinām, vai viņi mūsos ieklausīsies vai nē, bet mēs paudīsim savu viedokli. Jūs teicāt, ka šī banka izturēja iepriekšējo stresa testu. Stresa testu, jā, tā tas ir, jo īpašnieki ir snieguši garantijas. Un attiecībā uz šo banku informācija bija publiski pieejama. Eh, kā situācija nebija pārāk eh, laba, bet tā izturēja stresa testu un, kā jau es teicu, ir vairākas bankas šādā situācijā esam. Uh, bankas un uh, pārējo tirgus, un ASV šī situācija ir apvērsta. Līdz ar to mums uh, ir jāaizsargā šī iespēja gūt finansējumu, un līdz ar to ir um, ierobežots iespējas mums rīkoties šajomā. Patiesībā manā pašā valstī eh, izējas pozīcijas bija ļoti radikālas, bet līdz šim brīdim paveiktais eh, ir diezgan eh, pieticīgs, varētu teikt. Šis veikums ir pieticīgs un man rodas ies iespēja, iespējas tāds, ka šāds pasākums Eiropā nevarētu veikt, jo tas nodarītu kaitējumu uh, banku darbību Eiropā. Bet katrā ziņā likumdevējiem ir jāpieņem lēmums par to, ko īsti tie vēlas darīt. Ja mums jautās, mēs varam sniegt uh, savu atzinumu par šo jautājumu. Par otro punktu. Daudzas bankas, pat pārāk daudzas bankas uh, saņem valsts atbalstu un tas ir iekļauts Eiropas komisijas programmā. Un mūsu uzdevums ir uh, nodrošināt, lai šīs bankas pēc iespējas atvest, ātri atvesteļojas un lai varētu iztikt bez valsts atbalsta. Paldies tagad Danut Hubner. Paldies. Uh, nu, īkundze, man ir divi jautājumi Jūs minējāt uh, harmonizāciju un konverģenci runājot par OMD, bet uh, šīs uh, izvēles iespējas no sistēmiskā viedokļa atsevišķos gadījumos ir ļoti svarīgas vai jūs nesaskatāt risku, ka tādā gadījumā, ja mēs vēlamies harmonizāciju, tad mums būs jāvirzās uz mazāko kopsaucēju, bet es savukārt varētu palielināt risku sistēmā. Otrs jautājums. Netiks sen valstu audita institūciju vadītāji un um, Eiropas revīzijas uh, palātas vadība pauda bažas par uh, to, ka ir mazākas iespējas pārsūdzēt lēmumus uh, SSM ietvaros. Tas nozīmē, ka Nacionālo revīzijas iestāžu pilnvaras ir apdraudētas un ir iespējas uh, kontrolēt ierobežotāku darbības jomu. Kā jūs uz to raugāties? Atbildi, paldies. Es eh, negrib, neesmu pārliecināts, ka harmonizācija un konverģents manā izpratnē ir kaut kas eh, ļoti atšķirīgs. Eh, mēs vēlamies nodrošināt konsekventu un harmonizētu uzraudzību SSM runājot par nacionālajām opcijām, mēs SSM izvē, izmantojam vairāk šādas nacionālās opcijas nekā citās uh, Eiropas uh, valstīs, jo tāpat runājot par vecākajām direktīvām, kuras paredz minimālu harmonizāciju. SSM mēs esam tādā situācijā, ka mums ir 19 atšķirīgi e, režīmi, tiesiskie režīmi, jo šī direktīva ir transponēta dažādā atšķirīgā veidā Nezinu, kurš risinājums ir labāks, bet mums ir fit on proper uh, izvērtējumam 19 dažādi tiesiskie režīmi, un tādēļ mums ir uh, 20, bija 25 uh, soļi šajā izvērtējuma procesā. Tagad uh, pēc lielajām pūliņiem mums ir izdevies nonākt pie 19 soļiem šajā procedūrā, bet vienalga šī procedūra ir uh, smagnēja un sarežģīta. Un šeit pat, šeit pat nav uh, runa par vienādiem spēles noteikumiem un harmonizāciju attiecībā uz direktīvu bet tiešām būtu uzraudzības iestādēm daudz vieglāk strādāt, ja būtu harmonizācija. Mēs vēlamies arī radīt investoriem vienādu spēles noteikums, lai viņi varētu labāk izvērtēt Eiropas uh, banku sistēmu, un tātad šis atklātības trūkums arī maksā. Tālāk par nat nacionālajiem revīzijas iestādēm. Šeit, protams, arī uh, regulējums ir atšķirīgs 19 valstīm. Un um, mēs arī vienmēr konsultējamies ar ECB juristiem par to, kas ir iespējams un kas nav iespējams. Ir uh, regulējums, kur ir lielākas iespējas veikt revīzijas nekā eh, citos režīmos. Bet man nav personiski viedokļi par šo mm, revīzijas palātas eh, teikto. Pēters Simons, eh, paldies, ka esat šeit, lai apspriest ar mums šos jautājumus. Pašreizējā zemo procentu likuma politika Eh, nu, to jūs nevarat tieši, eh, nevarat ietekmēt, bet ja tur kaut kas noies greizi, tad jums būs eh, jāsaskaras ar sekām. Es sabijos lasot pētījumu, ko Deutsche Bank veikusi, kur prognozē, ka līdz 2019. gadam, saglabājot šajā līmenī procentu likmes, banku Vācijas banku peļņa mazināsies par 25% atsevišķi. Ja procentu likmes tiks vēl vairāk samazināts, tad eh, šis eh, peļņas samazinājums varētu būt 50 līdz 75% apmērā, kas varētu atsevišķām bankām ilgtermiņā nostādīt tās eh, struktūrālās problēmās. Kāds ir jūsu vērtījums par šo jautājumi, tīpaši attiecībā uz lielām sistēmiskajām eh, bankām, un otrkārt arī attiecībā uz mazajām bankām, kuras eh, uz, saskata spiedienu no divām pusēm. No vienas puses eh, regulējuma izmaksas, tā kā tās ir mazas, tad viņām tā, šie izdevumi ir daudz nopietnāki, un otrs puses zemās procentu likmes Tieši manā valstī līdz šim eh, tas ir bijis ļoti stabili, bet eh, tagad ir saskārušies ar īpašiem izaicinājumiem. Paldies, jā, tik tiešām. Tas nav tikai tagad, pēdējās divās desmitgadēs procentu likmes eh, lielākā daļā ekonomiku ir kritušās, atstājot ievērojami ietekmi uz banku peļņu ieņēmēm. Pēdējos gados lejupējoša tendence procentu likmēm ir pieaugusi, jo bankām bija jāpiemēro savu politika zemes inflācijas videi un eirozonā paralēli šai videi arī neto peļņas marža ir mazinājusies. Turklāt man ir jāsaka arī, ka banka depozīta līkumas eh, tuvinās nulai. Līdz ar to tirgus likmes eh, samazinā depozītu maržu, eh, kā mēs to redzam jau kādu laiku Eirozonas bankām. Kā, tā kā nomināla izaugsmas prognozes liecina, ka procentu likums visdrīzāk paliks zemas, un e, šī izaugsmas līkne būs pārsvarā horizontāla, kas rada ievērojams izaicinājums. Kaut arī dažas bankas varbūt ir pietiekami elastīgas e, izdzīvot šādā vidē, tomēr virknei banku būs nepieciešams pielāgot savus biznesa modeļus, paļaujoties vairāk uz, e, tād, uz tādiem modeļiem, kas mazāk izmanto procentu likumu ienākums Līdz ar to pašreizējā situācijā, monetārajā politikā, kas tiek īstenot, ir atstāt pozitīvu ietekme uz ekonomikas eh, aktivitātēm, uz kredītu kvalitāti un eh, līdz ar to arī banku uzkrājumu veidošanu. Ja mēs eh, banku rezervu veidošanu. Kā jau es minēju, šo salīdzinājumu ar zālēm, kas rada neparedzētas blakus parādības, nu, parasti jau zāles ir jādzer īsu laika periodu, un pēc tam jāspēj bez šīm zālēm dzīvot, cik labi vien iespējams un cik ātri vien iespējams. Plānotās pozitīvās ietekmes uz banku aizdošanas spēju uh, cerams varēs mazināt negatīvo ietekmi, bet nu nepilnībā tas šobrīd notiek. Ko tas e, nodara sistēmiski svarīgām bankām? Nu, tās iespējams mazāk cieši nekā mazās bankas, jo tās darbojas starptautiskā vidē, ir daudzos dažādos tirgos, dažādos biznesos, tās var kompensēt mazāk e, ienesīgas darbības no tradicionālajiem komercbanks e, darījumiem ar citām darbībām, kas e, nav tik vienkārši izdarāms tradicionālām komercbankām vai mazākām komercbankām. Kas attiecas uz papildus uzraudzības izmaksu līmeni, tas, cik man zināms, nav tik e, piemērots mazām bankām. Procenti no aktīviem tik tiešām uh, ir eh, lielāks salīdzinot ar eh, to procentuāli lielākajām bankām, bet es saprotu, ka smagāk šīs bankas cieš tieši no zemās rentabilitātes. Un eh, cerams, ka šī situācija drīz mainīsies. Paldies! Brains Heis. Paldies, es esmu sveicināta mūsu komitejā. Paldies par jūsu prezentāciju. Vai jūs varētu paskaidrot attiecībā uz stresu testu, kas būs 1. ceturksnī nākamajā gadā? Cik daudz bankas tiks testēts? Minēts bija skaidrs ar 50 un 60, vai jūs varat precizēt to? Otrakārt, šo banku atlasē, tātad tās, kuras tiks testētas vēlreiz, vai tiks atlasīts tās bankas, kas jau pagājuši gadu ir izturējuši stresu testu? papildus tām bankām, kuras eh, eh, kapitāla pietiekamība tika eh, stresa testa rezultātā konstatēta kā nepietiekama, vai jeb tās tiks iekļauts vai nē. Piemēram, īrijas banka gadījumā. Tur bija gadījums, ka 850 miljonu trūka pēc pirmās stresa testa. Ievērojami līdzekļi tikuši piesaistīti un uh, arī restruktūrizācija notiek. Uh, Kas e, notiek ar šo, e, piemēram, TSP un citām bankām šajā kategorijā? Vai SSM uzraudzīs, e, piemēram, TSP attiecībā uz to, cik labi tā tiek galā ar stresa testu, ja šāda situācija, līdzīga situācija atkārtosies? Paldies par jautājumu. Kas attiec uz EBA stresa testiem? šobrīd nav definitīvs, eh, skaidri zināms eh, banku atlases princips un skaits. Šobrīd tas vēl nav izlēmts. Mums vajadzētu aptuveni 70% no banka aktīviem eh, pakļaut stresa testam, lai sasniegtu šo uh, procentu ir jāizvēlas, jā, jāiekļauj atlasa, respektīvi lielas bankas. mēs vēlamies, eh, lai SSM tik uzskatīt par vienotu teritoriju. Mēs esam vienotais uzraudzības mehānisms, tāds darbojas vienotā teritorijā. Līdz ar to ir nepieciešams 70% eh, panākt, un tad jāsāk ir ar vislielākajām bankām. Tomēr tās bankas, kas netiks atlasītas EBA stresa testiem, tām būs uh, stresa testies uz sēm ietvaros. Nepubliskoti, samērīgi. Bet daļa no metodikas šajā stresa testos būs e, vērsta uz to, lai izvērtētu uh, kapitāla prasību izpildi. 50-60 bankas SSM eh, nolūkā ir eh, pieņemams eh, skaits pārbaudāmām bankām, ko mēs lūgsim EBA pārbaudīt. Tad aptuveni 70%. Nekas vēl nav stingri noteikts, bet aptuveni šāds varētu būt skaits. Un tas notiks diskrēti, tas nebūs publiski, Bet eh, tā, tā šie, šīs bankas būs daļas no SSM stresa testiem. Eh, kā jau visas bankas, kuras uzrauga SSM, visdrīzāk balstoties uz eh, izmēru, es atkal var par šo jautājumu runāju šobrīd bez saviem pierakstiem, bet es domāju, ka jūs drīzāk redzēsiet to, ko es jums tikko stāstīju. Nīna Gila tālāk. Paldies, paldies, eh, ka informējat mūs par progresu kopš iepriekšējās uzklausīšanas un minējāt arī par problēmām. Jūs runājat par zemu rentabilitāti, kas bankām ir izaicinājums. Nesenās aplēses liecina, ka fintech varētu 4,7 triljons eh, ga gada ieņēmumos eh, iegūt. Jo vairāk iesaistās patērētāju aizdev, kredīti izsniegšanās un citur. Vai ir kāds īpašs eh, regulēt eh, likuma ietvars, eh, kas palīdzētu risināt šos riskus? Kā jūs plānojat uzraudzīt tās iestādes, kas pilda tādus pašus sniedz tādus pašus pakalpojumus kā bankas, bet nav bankas? Un par vērtspapīrošanu un CMU es atzinīgi vērtēju jūsu eh, komentārus, eh, ka nevajadzētu attiecībā uz vērtspapīrošanu ehm, mazināt šo noteikumu spēku, bet vai jūsuprāt tas eh, palielinās Eirozonas banko aizdevēju spēju? Un ko jūs domājat par sintētisko vērtspapīrošanu? Vai ir noteikties 5% slieksnis ir pietiekams? vai nu, pielāgojumu, ko komisija ierosina attiecībā uz kapitālu eh, pietiekamības direktīva ir pietiekami, lai nodrošinātu šī, šo tirgu darbību Eiropas Savienībā. Man nav nekādu viedokļu par fintech eh, darbību, jo es ēnu banku darbību neuzraugu es uzskatu, ka ir kaut kas jādara attiecībā uz ēnu bankām, un komisija ir uzsākusi iniciatīvu attiecībā uz to, eh, arī ECB ir eh, paudus savu atbalstu, bet man nav konkrēta viedokļa par iestādēm, eh, kuras es neuzraugu. Bet, kā es saprotu, tas ir daļa no izaicinājuma banku biznesa modeļiem, rēķināties ar konkurentiem, kam nav banku licences, kam nav eh, jāizpild CRD4, CRR eh, regulu normas. Eh, līdz ar to ēnu banku sektorā ir nepieciešama risinājuma. Kas attiec uz vērtspapīrošanu, kuru popularizē ECB, respektīvi augsta kvalitātes vienkārša vērtspapīrošana, es uzskatu, ka ir um, iespējams īstenot adekvāts kapitāla pietiekamības prasības, bet uh, tikai uh, adekvātās prasībās, ne, ne uh, pazemināt tās zem noteikti riska līmeņi pirmais eh, sarežģījums jau būtu noteikti, kas ir augstas kvalitātes vienkārša vērtspapīrošana. Mums ļoti rūpīgi jāstrādā pie definīcijas, un tad mēs varam nonākt pie tādas piesardzīgas, atbilstīgas attieksmes. Un ir šādam režīmam ir iespēja, un, jo mm, vērtspapīrošana ir ļoti sti ar stingriem noteikumu īstenojumu. Tā tad iespējas ir, bet tiešām ar nosacījumu, ka tā ir vienkārša, augsta kvalitātes vēstupirošana. Ko es domāju par sintētisku vēstupirošanu? Vienkārša sintētiska vēstupirošana. Nu, to varētu atbalstīt, bet, protams, tikko jūs eh, nonākat sintētiskai vecpapīrošanai, jums ir daudz iespējas padarīt to ļoti E, sarežģītu nekā parastā vērtspapīrošana ir. To mēs esam redzējuši arī pirms krīzes. Tāpēc es teiktu, ka būtu jābūt īpaši piesardzīgiem attiecībā uz sintētisko vērtspapīrošanu, lai būtu pilnīgā pārliecināti par to, ka mēs apzināmies visus riskus, visus elementus, kas saistīti ar šādu sintētisku vērtspapīrošanu. E, mēs neesam pret inovāciju, protams, bet mums ir pilnībā jāizprot šī inovācija, lai varētu kādā brīdī pateikt, kurā brīdī ir šī inovācija un sarežģītība ir par lielu, kas mums nav pieņemama. Jo neesam vairs pārliecināti, ka spēsim e, nodrošināt pietiekam piesardzību, ir, zinām, ierobežojumi tam, ko varam pieņemt nu, sintētiska vecpapirošana nav aizdēs priekšlikumā pagaidām. Werners Langens. Paldies, nu īkundze, kā atkal esat šeit. Tas mums ir svarīgi, redzēt, kas notiek. Man vecpapīrošana ir saistīta ar citu jautājumu aspektu, jo man nebija uh, doma atdzīvināt vecu pirkstu tirgu, bet gan ierobežot to, kas, manuprāt, bija viens no galvenajiem iemesliem finanšu krīzei. Es uzskatu, ka noteikumiem jābūt ir stingrākiem, un jūs nomierināt man ar saviem uh, eh, komentāriem. Man ir jautājums par uh, valsts obligācijām. Jau kopš iepriekšējā sasaukuma mēs diskutējam par to. Jūs sakāt, ka eh, kapitāla prasības nebūs tik augstas. Cik tad augstās būs iespējams? un kāds īstenošanas laiks būs nepieciešams, lai visas valsts obligācijas aptvertu. Jo otrs, tas bija otrais iemesls krīzē. Tad jūs sacījāt, ka monetārā politika ir kā zāles ar blakus parādībām, it īpaši maziem vidējiem uzņēmējiem. Ja jau monetārā politika tik ilgi Eh, paliek spēkā, un tad blakus parādības varētu būs eh, sliktāks nekā tā kaita, pret ko mēs ārstējam. Tāpēc es uzskatu, ka it īpaši attiecībā uz mazajām bankām ir nepieciešami atsevišķi risinājumi. Tā jau tas sākumā bija domāts ka stingri tiek kontrolēts lielās, sistēmiski svarīgās bankas, bet tagad jau mums ir tāds birokrātiskais uzraudzības mehānisms, kas ietver arī mazās bankas, ka viņas jau sāk sūdzēties. Un mans pēdējais punkts. Tas attiecas uz eh, neatkarību monetārai politikai. Jūs atcerat, ka tas ir stingri nodalīts. Vai tā nav taisnība, ka uh, ka jums visi lēmumi ir jāiesniedz ECB padomē, pirms jūs varat tos īstenot. Sākšu ar pēdējo jūs sacīto. Tik tiešām uzraudzības padomi pieņem, uh, sagatavo lēmumu projektus, kas iziet uh, ne, cauri uh, uzraudzības, iziet cauri padomēji, bet tā to nosaka SSM regula. Šobrīd viss ir izgājis cauri vadības padomēji bez jebkādām iebildēm no viņu puses. Līdz ar to uzraudzības neatkarība, manuprāt, arī ir pilnībā aizsargāta. Tāpat es sacītu, ka es īsti eh, neuzskatu, ka mēs veicam birokrātisku uzraudzību maziem vidējiem uzņēmēm. Mums ir tik daudz darāmā, lai pārņemtu uzraudzību 1200 eh, bankām, 123 banku grupām, ka mēs pat eh, nesēžam un nesapņojam, ka mēs varētu vairāk strādāt ar mazajām bankām dienas vienkārši ir nepietiekami garas, lai mēs tiktu galā ar visiem pienākumiem, kas mums bija pirmajā darbības gadā. Kas attiec uz mazāk eh, svarīgām bankām? Kad mēs pieņemam lēmumus, kurus mēs uzskatām par svarīgiem un attiecinām tos uz nozīmīgām bankām, mēs vēršamies pie nacionālām kompetentajām iestādēm, respektīvi tie, kas veids tiešo uzraudzību mazāk svarīgām bankām, lai tie izvērtētu, vai tas būtu nepieciešams attiecināt šos lēmumus arī uz mazāk svarīgām bankām. Un ja jā, tad eh, no kāda brīža un cik lielā mērā viņi vēlas to īstenot. Mēs nespiežam viņus rīkoties ātrāk. Jā, kādā brīdī mums būs jāskatās pāri viņu plecam, SSM1 ģenerāla direktorāts ir uh, atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka mēs nestrādājam kā divu līmeņu sistēma, bet gan kā vienota sistēma. Uh, e, Roks grāmatas visās valstīs ir vienādas, bet uh, tik tālu mēs vēl neesam tikuši. Vienīgā lieta, pie kā mēs tad aktīvi strādājam attiecībā uz mazāk svarīgajām bankām, ir atskaitīšanās. Bet tas ļoti atšķirīgi atkarībā no valsts. Ir valstis, kur ļoti maz tiek prasīts no mazajām balst, bankām, ja vispār kaut kas. Līdz ar to ir jāpāriet no pilnīgi nekā uz dažu veidlapu aizpildīšanu. Nu, tad tas ir liels pieaugums. Citās valstīs viss notiek tāpat kā iepriekš, jo nacionālā līmenī jau tik prasīts atskaits. EBA vadlīnijas arī tam ir. Mēs tās īstenojam, mēs vēlamies būt kā eh, piemēru rādoši. Eh, tā kā ir ierobežojumi tam. Es tik tiešām nekomentēšu par eh, monetāro politiku, man nav leģitimitāte šai jomā, esmu visu mūžu bijusi uzraudze Valsts obligācijas, kā jau minēju, Bāzels komiteja strādā pie tā, un es uzskatu, ka saprātīgā laika periodā viss arī virzīs uz priekšu par vēstpapīrošanu, nu, es ceru, ka vienkārša vērtspapīrošana, augstas kvalitātes vērtspapīrošana tiks saprātīgi īstenota, kā mēs to dzirdam no regulātoriem, jo tik tiešām tas būtu ļoti nepieciešams eh, kā finansējuma avots Eiropas ekonomikai, lai vērtspapīrošana eh, atkal strādātu pietiekam labi. Paldies, pēdējais Jākovs un Vaidzekers. Paldies, priekšsarētāji. Nu, īkundze, man ir divi jautājumi saistībā ar banku struktūrālo reformu. Pirmais jautājums saistīts ar to, cik lielā mērā regulātoriem ir eh, savu lemtspēju. Ir daudz problēmas, kur jūs pati esat publiski sacījusi, ka ir lietas, kuras nevar atrisināt šādā veidā. Piemēram, tas, ka valsts obligācijas pēc definīcijas eh, nenozīmē to, ka tās ir bez riska vai ka eh, kapitāla kvalitāte ir atšķirīga bankām un arī dalību valstīm pie, piemēram, atlikto nodokļu aktīvu jautājums. Tur it kā var pats patvaļīgs lēmums pieņemt, lai risinātu, bet pilnībā to atrisināt nevaram. OECD vērtē, ka bankrota līmenim aizvien vairāk tuvojas, bet ja banku kapitāla prasības ir pieaugušas, tad šis jautājums tad ir, eh, kāpēc mēs nevēlamies risināt šo jautājumu ar bankām, kuras ir pārāk lielas, lai bankrutētu, lai ļautu tām bankrutēt. Es uzskatu, ka ir nepieciešams zinām standarti. Man interesē, ko jūs domājat tieši par šo ne, eh, brīvību pašiem pieņemt eh, lēmumus. Otrs jautājums attiecās uz to, ko jūs sacījāt par universālo banku svarīgo lomu e- Eiropas ekonomikas finansēšanā. Tas tik tiešām tā ir. Bet ja mēs vēlamies to panākt, bankām ar ekstrēmiem bilancēm un biznesa modeļiem, mēs, kas ir universāls banks pēc nosaukuma, bet ne praksē, piemēram, nefinansu, eh, lik, eh, nefinansu aktīvu apjoms pret eh, kopēju aktīvu skaitu, kur lielākā daļa ieņēmumi nāk no netradicionālām aktivitātēm komercbankām, vai tas nav pretrunā ar šo jūsu argumentu? Tāda ir man jautājuma. Thank you. Uh, well, I'm not saying... Jā, paldies. Es nesaku, ka mums. Uh, nevajadzētu piemērot eh, pasākums bankām, kuras ir pārāk liels, lai ļautām bankrotēt. Un noregulējumam tas būtu tiešām labs veids, kā risināt šo situāciju un ar vienoto noregulējumu mehānismu un eh, sanācijas un eh, noregulējumu direktīvā jau daudz kas ir labs ierakstīts. Kas attiec uz regulātoru lemtspēju pašiem, nu, man īsti nepatīk e, būt kā robežsargam. Tas nav viegli e, lemt balstoties uz šādu principu. Bet tāpat laikā, tad, kad e, vadīja diskusijas savā valstī, neko plašāk nesakot, es vēlēs būt neitrāla, kā uzraugs, pārliecinoties, ka parlaments saņem atbildes uz tiem jautājumiem, ko uzdod, bet eh, nevar piemērot eh, neatbilstošu ietekmi. Man tomēr ir jāatzīst, ka tas, eh, kādā veidā lietas virzījās uz priekšu, neradīja īpaši pārsteigums par rezultātu. Ir zināmas iespējas kaut ko eh, labot likumos, bet eh, tāpat eh, kādā brīdī, lai izvairītos no nevēlamām sekām, jāizvēlas mazākais ļaunums, šajā gadījumā dodot rīcības brīvību zināmu regulātoriem. Es nesaku, ka tas ir ideāls risinājums, bet nu, tas piedar pie uzraugu funkcijām. Um, varbūt neesmu objektīva, bet Vācijā un Francijā uh, pieņemtais, manuprāt, ir pietiekami saprātīgs, kas var ierobežot uh, riskus šīm lielajām bankām nu, un vienlaicīgi aizsargāt arī tirgus, darbības aktivitātes un līdz ar to arī viņu spēju uh, ļaut meklēt finansējumu tirgos. Protams, tā nav tāda eksakta zinātne, bet izējot caur šīm diskusijām manā valstī, eh, nu, tāda bija manas gūtā pieredze. Kas attiec uz universālajām bankām? Jūs sacījāt eh, universāls nosaukumā, bet ne pēc būtības. Es teiktu, ka tāds varbūt ir dažas pāris bet īstenībā nemaz tik daudz tādu nav Eiropā. Lielākā daļa no bankām, kas e, pietiekam aktīvi darbojās tirgū, tik tiešām ir universālas komercbankas savā valstīs, e, retāk arī citās valstīs, kas uh, rada pietiekam labu līdzsvaru viņu aktivitātēm uh, un diversificējot viņa aktivitātes īpaši arī tādēļ, ka bankas ir pašas eh, veikuši pasākumus pēc krīzes, ir eh, izbeiguši eh, virknību pārāk riskantu aktivitāšu. Es neteikšu, ka visi uz visiem laikiem ir iemācījušies kaut ko no krīzes bet nu, mums svarīgi nodrošināt, ka mēs no krīzes mācāmies. Bet mums pārsvarā Eiropā ir universālās bankas, un tas mums arī ir nepieciešams, lai eh, pienācīgi finansētu ekonomiku. Priekšsēdētājs, paldies! Šīs bija ļoti noderīga viedokļa apmaiņa. Paldies, ka bijāt šeit! Paldies jums visiem par jūsu jautājumiem un komentāriem. Tagad iesim tālāk pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir Eiropas centrālās bankas 2014. gada pārskats. The, the draft person is Notis Marijas, uh, and uh, I will give immediately the... Došu vārdu referentam uz četrām minūtēm, un referents ir Deputāts Marijas. Priekšsēdētāji, mēs vienojamies, ka es runāšu vismaz astoņas minūtes, jo mums vajadzēja iesākt jau pirms pusstundas. Vajadzētu pieturēties pie programmas. Man vajadzēja izteikties puspiecos. Katra priekšsēdētājs pārtrauc. Jums būs jebkurā gadījumā četras minūtes neizsaka runātājs to zāles. Mm. Priek, es lūkšu sekretariātam astoņas minūtes, es to lūdzu, es to pieteicu jau pirms krietna laika. Quite, quite... Priekšsēdētājs domāju, ka četras minūtes ir pietiekami. Es mēģināšu, saka referents darīt, ko varu. Turpināšu grieķu valodā. Ziņojums. Kā parasti ir ierobežots uz 4000 vārdu, pie kā mums ir jāpieturas šādos ziņojumus. Ņemot vērā grozījumus, kolēģi ieteikumus, mēs varētu pieskarties vēl pie citiem tematiem. Šajā ziņojumā ir runa par bezdarba līmeni, kurš pieauga Eiropas Savienībā, un, protams, pastāv lielas atšķirības 6,4 Vācijā uh, un Grieķijā. Uh, 26,6 tāpat arī mēs redzam, kā tas ietekmē privāto patēriņu, investīcijas, un tas mūsos vieš bažas. Inflācija nākošajam gadam būs 1,5%, 1,817. Pat ja mēs redzam, ka ECB pasākumu ietekmē veiktie pasākumi nedod iespēju stāties pretī deflācijai. Tāpat ziņojumā ir skatīta nekastamā īpašuma iegāde, kas ir pieaugusi. E, to aprēķina ECB e sistēmā PP, un šajā sakarā ziņojumā konstatējam, ka ECB darbībai šajā jomā nevajadzētu Eh, radīt netaisnīguma situāciju nodokļu maksātājiem. Vēl viens secinājums ir eh, lēmums 2214 par to, ka tad, kad ECB iegādājas valsts obligācijas, tas var radīt zaudējumus un jāatzīst, ka eh, tas varēja samazināt arī parādu. Desmitajā punktā ir runa par parādu struktūru. Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi augsts valsts parāds. Valsts parāda eh, jomā šajā ziņojumā ir atsauce uz Eirozonas regulu 412 2013 eh, par to, ka valstī adaptācijas programmā ir iespēja definēt šī parāda iemeslus un arī kādas anomālijas bija radušās šī parāda uzkrāšanas laikā. Eirozona pati paredz kontrolas iespējas procedūru, tāpēc ziņojumā ir norādīts, ka tās dalībvalstis, kuras atrodas Uh, harmonizācijas programmā var izmantot šo iespēju. Tāpat tā, parāda uh, aprēķinā nevajag ņemt vērā valsts izdevumus. Un visbeidzot, ziņojumā ir skatīta ECB neatkarība. Thank you ir jāseko bankai cenu stabilitātei, bet tajā pašā laikā tās pienākums ir ņemt vērā Eiropas Savienības vispārīgos mērķus saskaņā ar līgumu 20. pantu. Tādējādi ir jāņem vērā nodarbinātība un jārīkojas, lai varētu radīt darba vietas un nodrošināt izaugsmu. Tālāk ir runa par interešu konfliktu. ECB darbībā no vienas puses, kas ir neatkarīga monetāra lēmēja iestāde, bet tajā pašā laikā tai ir uzrauga loma. Tas nozīmē, tās eh, seko Eiropas sistēmiskajām bankām un tajā pašā laikā piedalās trojkā. Tā ir aizdevējs Grieķijai un citām valstīm, piemēram, Portugālei, Irijai, Spānijai kur tā ir iegādājusies obligācijas ar eh, atlaidi 40% eh, un tagad pieprasa atlīdzināt 100% nominālo vērtību, radot, gūstot ārkārtīgi lielu peļņu. Mums ir jānoskaidro, kā ECB var būt vienlaicīgi trojkas locekle un darboties neatkarīgi. Bez tam 14. gada no, e, nolēmumā numur 62 mēs rodam elementus, ko jau ģenerāla advokāts norādīja, ka ECB nevar būt par trojkas uh, loceklis. Nolasīšu ģenerāla advokāta uh, atzinumu angļu valodā. Uh, uh, uzskata, ka visa programma ir jāskat kā monetāras politikas patākums ar nosacījumu, ka ECB atturas no jebkādas tiešas iesaistīšanās e, finanšu palīdzības programmās. Turpinu grieķu valodā. Tas nozīmē, ka ECB nevar būt par trojkas dalībnieci. Es zinu, ka ir kolēģi ar citu atšķirīgiem viedokļiem, par to mēs varam diskutēt, bet es gribu norādīt, ka e, šis ir tiesas nolēmuma pamats. Man vēl vajadzētu pusminūti. Nākošais punkts. Demokrātiskā atbildība ECB un Eiropas parlamenta ziņojumā skaidri šī loma ir norādīta attiecībā uz brīdi, kad banka piedalījās trojkā. Un visbeidzot, ir daži punkti par Grieķijas krīzes pārvaldību, ar slikta pārvaldību no ECB puses. Pirmkārt, tas, ka ECB ir guvusi peļņu pateicoties Grieķijas obligāciju pārdošanai, gribētu zināt, kas ar šo peļņu ir noticis. Tas pats attiecās uz, uz izņēmumiem. Lūk, tas bija no manas puses viss. Pēc tam mēs varēsim diskutēt grozījumus un mēģināsim sagatavot grozījumus, kas ir pieņemam visiem. Paldies! ēnu referentiem trīs minūtes maksimāli. Pulkstenis nedarbojas. Vispirms dodu vārdu deputātam kurš pārstāv tautas partiju. Paldies, priekšsēdētāji, es jau ziņoju referentu, man ir atšķirīgi viedokļi par atsevišķiem uh, punktiem un iesniegsim grozījumu šajā sakarā. To, bet tomēr četri apsvērumi. Pirmkārt, domāju, ka eh, ziņojums ir kritisks attiecībā uz ECB. Domāju, ka ECB rīcība krīzes laikā vismaz zināmā mērā pieprasa atzinību. Un lai gan kritisks, eh, konstruktīva kritiska, eh, kritika ir iespēja, mums tomēr jāapzinās ECB loma un ša, tajā pašā laikā mums jāpastāv uz to, ka eh, tā ir tikai viena modeļas puse, ECB e var darboties, ja dalība valstis veic savu darbu. Otrkārt, es atbalstu referenta viedokli, kā ekonomiskā situācija ir sarežģīta, bet tomēr mums jāuzlabo privāto investīciju uh, puse. Tāpat ECB darbs finanšu stabilitātes nodrošināšanā pelna lielāku vietu, un ceturtkārt ECB loma trojkā tā ir skaidri noteikta. Līgumos Un vēlreiz gribu pateikties referentam un e, cerīgi raugos uz sadarbību ar viņu turpmāk. Paldies, nākošais runātājs Kostas Mavrīdēs. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt vēlos pateikties referentam par ziņojumu projektu sagatavošanu, un no manas puses daži punkti. Mēs atzītam ECB e, darbu šajos Eh, sarežģītajos izaicinājumus, tomēr mēs atsevišķos eh, gadījumos nevaram sveikt ECB darbības, piemēram, ieviešot QI un vienoto garantiju schēmu. Pēdējo gadu laikā es esam novērojuši kapitāla plūsmu no Eirozonas perifērijas uz centru. Ja prezidents Dragi būtu uzklausījis sociāldemokrātu viedokli, tad mēs būtu varējuši no šādas kapitāla aizplūšanas izvairīties. Dragi kungs pēdējā militārajā dialogā skaidri pauda atbalstu uh, vienotai depozītu garantiju schēmai. Tāpēc mums bez jebkādas kavēšanās ir jārīkojas. Bez tām ECB monetārā politika nav ietekmējusi reālu ekonomiku, stimulējot izaugsmi. Un bezdarba līmenis ir vēl aizvien ļoti augsts, ņemot vērā smadzeņu aizplūšanu, pieaugošo nepilnlaika nodarbinātību, darba meklētāju skaits it kā krītās, tādā veidā nepareizi atspoguļot bezdarba līmeni. Un visbeidzot, fragmentācija ir nopietna problēma. Un um, mazajiem uzņēmumiem ir augstākas aizdevumu likmes nekā lielajiem uzņēmumiem un tas nopietni ietekmē MBU eh, dalību valstīs. Ceturtkārt, TCB ilgtermiņa operācijas un iepirkuma programmas privātajam sektoram mūsuprāt ECB vajadzētu radīt e, eh, eh, pamudinājums bankām, lai tās pārcelt likviditāti uz piektkārt. Eh, finanšu stabilitāte ir jānodrošina tā, lai neveidotos interešu konflikts. Sastkārt, mēs uzskatām, ka ir būtiski veidot labi regulat, regulētu kapitāla e, tirgus savienību. Septītkārt, e, Kamēr problēma aizdevumi ir problēma visā Eiropā, uh, Kipras gadījums stagnē vairāk nekā 50% aizdevumu uh, banku nozarē ir uh, riska aizdevumi. Tāpēc ir vajadzīgi tādi mehānismi kā īrijā un Spānijā, lai šos problemātiskos aizdevumus pārvaldītu. Visbeidzot, svarīgi ir, lai būtu regulāru un eh, konstruktīvu sadarbību ar ECB, lai nodrošinātu viņu darbības caurskatāmību un atbildību. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Kora van Nuvenhoitena. Like Paldies, es arī vēlējos vispirms pateikties referentam par ziņojumu projektu sagatavošanu Eh, tajā ir iekļauti daudzi svarīgi punkti, un tas ir labs pamats eh, noslēguma ziņojumam. Esmu gatava cieši sadarboties ar referentu un ēnu referentiem, lai panāktu labu rezultātu. Manuprāt, eh, darbojoties pie, strādājot pie ziņojuma, jāņem vērā vairāki punkti. Pirmkārt, ECB neatkarība un tās garantēšana. Tādēļ parlamentam ļoti jāuzmanās uh, komentējot tās uh, darbību vai uh, izsakoties par darbību atsevišķās dalību valstīs. Tālāk par 25. punktu. Tā. Tālāk par ne, negatīvo kvalitatīvās atvieglošanas eh, ietekmi, ko īsteno ECB, mēs piedzīvojam konkurences kropļojums starp atsevišķiem uzņēmumiem un burbuļu rašanos un ļoti zemu um, ehm, um, eh, pēļņu, un es domāju, ka būtu jāpauž šīs bažas arī ziņojumā. Un visbeidzot, Ziņojumā ir vairāki punkti, kur ir tieši komentēta dalību valstu fiskālā politika, bet uh, dokumentam būtu jāorientējas uz ECB monetāro politiku, nevis fisko, fiskālo politiku. Un es uh, vēlētos, uh, lai šie punkti tiktu grozīti. Paldies, Kora. Tagad goja vārdā. Lūdzu, Viegas kungs. Mēs atbalstām bažas, kas ir paustas šajā ziņojumā pamatos. Mūs arī ļoti satrauc šī diskusija par ECB. Krīze turpinās, ir joprojām ļoti augsts bezdarba līmenis, un tas pat pieaug Portugālē, un pat par spīti tam, ka pusmiljons Portugāļu ir aizbraukuši no valsts pēc trojkas uh, Uh, darbības uzsākšanas šai valstī. Un par spīti arī uh, tam, kā tiek uh, nu, pie, pielaboti statistikas dati ar dažādām apmācības programmām un tā tālāk un situācija ir ļoti nestabila, ir valstī notikusi iekšējā devalvācija. Kaut arī miljārdus eiro ir izmaksājusi ECB, Uh, izmantojot nekonvenciālus mehānismus. Situācija joprojām ir ļoti nopietna un pat uh, ir kļūsi vēl nopietnāka, un ECB pati nesen ir uh, pārskatījusi savas ekonomikas izaugsmas un inflācijas prognozes, tās padarot mazāk pozitīvas jāsaka, ka nauda nenonāk reālajā ekonomikā, investīcijas nerosina ekonomikas izaugsmi, un tādēļ mums ir jāuzdod jautājumi par to, cik efektīvi ir darbojusies ECB un kas maksās par visiem šiem pasākumiem, uh, par visām šīm transakcijām un vispār ir jāsāk apšaubīt ECB demokrātiskā leģitimitāte. Nesen Grieķijā pieredzētais apliecina, cik nepareizs šis modelis ir, ka it kā ir šī mm, politiski neitrālā centrālā banka un ka netiek izmantoti parastie instrumenti. Būtībā šis viss mehānisms nedarbojas un ir tiešām pienācis pēdējais brīdis pārskatīt šā mehānismu pastāvēšanu un ECB darbību šajā jomā. Paldies! Nākamā runātāja. Skota Kato kundze. Uh, protams, ECB uh, pieeja uh, Grieķijas situācijas risināšanai Um, mūsu prāt šī pieeja ir bijusi nepareiz, mēs atbalstām 29. punktu ziņojumu projektā. Tāpat tiek uzskatīts, ka varētu būt interešu konflikts uh, starp bankas dažādām funkcijām, gan kā aizdevējam, gan kā uzraudzītājam, un mēs arī um, šābāmies par to, vai šī palīdzības programma tiešām darbojas uh, atbilstoši kvalitatīvās atvieglošanas programmu, eh, kā tas ir teikt septītā punktā. Mēs uzskatām, ka aizdevumi eh, uzņēmumiem ir eh, nepietiekami un tāpat netiek nodrošināta arī zaļās ekonomikas ieviešana. Mūsu grupas viedoklis ir tāds, ka mums ir jārīko konference par šiem uh, jautājumiem un ka arī um, daļa parādu varētu būt nelikumīgi. Un uh, mēs uzskatām, ka ECB ir pārkāpusi savas uh, pilnvaras, kas tā noteikts līgumos. Tālāk mēs gribētu iesniegt grozījums pirmkārt par kapitālu tirgus savienību, ko jūs uzskatāt par apsveicamu. Mums ir uh, zinām šaubas, mums ir, eh, mēs uzskatām, ka jānodrošina naudas nokļūšana pie MVU. Tālāk ECB eh, e publicē eh, valdes sanāksmi protokolus, bet kad pienāks tas laiks, kad tiks publicēta informācija par aizdevumu portfeli un par naudas plūsmu un mēs vēlētu redzēt lielāku atklātību bankas darbībā un arī pa informāciju saņemt par strateģisko naudas emisiju vai naudas radīšanu. Tālāk jautājums, vai tiešām šī bankas neatkarība ir tik neapšaubāma. Tālāk mēs vēlētos, lai uzraudzības funkcijas tiktu nodalītas no citām bankas funkcijām, un tāpat lielāks akcents būtu liekams uz nodarbinātības stimulēšanu. Paldies, saka priekšsēdētājs Marko Vallī, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pateikties referentam Notis Marijas, cerams, ka mums būs izcila sadarbība gatavojot šo ziņojumu, bet es tomēr uh, paud, uh, es uzskatu, ka mums ir jāpauž kritisks vērtējums, jo mēs esam demokrātiski institūcija un Grieķijā notikušo ir uh, tiešām izraisījis eiro. Tālāk par stabilitātes paktu ir jāuzstāj šo punktu, jo ļoti būtiski ir, lai valstis varētu darboties likumīgi, lai tās varētu pašas izlēmt par savu fiskālo politiku un to darīt neatkarīgi un tāpat par monetāro politiku. Es domāju, ka mums vajadzētu padomāt par to, kādus pasākumus valstis vēlas īstenot. Tām nevar vienmēr visu uzspiest. Tālāk par eiro. Ir jāizvērtē, kāds nelīdzsvars ir radies maksājumu bilancēs un jāskatās, kuras valstis iedzīvojas no šīs situācijas. Mums ir steidzami jārīkojas šajās situācijās. Tas attiec uz Vāciju un Nīderlandi, kam ir uh, tirzniecības pārpalikums. Tagad ir jākoriģē šis nelīdzsvars, bet komisija neko nedara un eiro ir atbildīgs par šo situāciju. Tālāk eh, kapitāla tirgus savienība arī šeit būtu nopietni jāpadomā. Tādi procesi kā vērtspapīrošana, kas ir izraisījuši krīzi, eh, savulaik tā bija krīze ASV, Un tagad mums ir tāda uh, krīzes situācija, kur ārkārtīgi uh, strauji jārīkojas tālāk banku savienība. Mēs uzskatām, ka šī bailout situācija vēl nav pilnībā novērsta, jo joprojām pastāv tik lielas bankas, ka tām nedrīkst ļaut bankrotēt. Un tāpat ir jāpārāk jāpadomā par dažādu bankas darbību jomu nodalīšanu, jo pretējā gadījumā mums draud nākamā krīze, kam būs ļoti nopietnas sekas. Un tagad, kad ir tāds um, brīdis, kad ir situācija ir nomierinājusies, mums ir jārīkojas. Paldies, tagad Gerovs Ārnemans uzstājas. Ne, jūs nevēlaties runāt. ENF vārdā neviens neuzstāsies. Labi, tagad vārds referentam. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties ēnu referentiem par viņu izteiktajiem komentāriem, pateikties par šo viedokļu apmaiņu tā apliecina, ka noteiktos punktos mēs uh, varam tuvināt mūsu nostājas. Mēs visi esam viensprāts par ECB lomu attiecībā ne tikai uz cēnu stabilitātes garantēšanu, bet arī uz nodarbinātības veicināšanu. Un tas ir ļoti būtiski. Tālāk par sliktajiem kredītiem. Par to mums arī būtu jādomā. Jo šī problēma ir aktuāla ne tikai Spānijā, bet arī Grieķijā. Šobrīd valdība ir paredzējusi masveida konfiskācijas pasākumus, kas uh, draud ar to, ka daudzi grieķi nonāks burtiski uz ielas. Tālāk mums ir jādomā par Eiropas centrālās bankas neatkarību. Nu, principā tāda pastāv, bet jautājums, kur ir šīs neatkarības robežas, cik tālu banka vispār var iet savā rīcībā. Vēl viens jautājums, vai Eiropas parlamentam nebūtu tiesības izvērtēt un pieņemt lēmums par Eiropas eh, centrālās bankas darbību tas jau nekādi neierobežo bankas neatkarību. Es gribētu atgādināt, ka jau 2014. gadā parlaments pieņēma rezolūciju paužot kritiku par ECB lomu trojkas ietveros. Un mums vajadzētu šo jautājumu padziļināt, izvērtēt. Un par to tādēļ es arī runāju savā ziņojumā. Tāpat es piekrītu tam, ka šeit tik teikts ir jārunā par parādiem, ir jāpieprasa, lai tiktu īstenota regula 422.2013, kādēļ eh, jānoskaidro, kādēļ šis parādu apjoms dažās valstīs ir tik milzīgs un kā šis parāds ir varējis uzkrāties. Un tālāk par trojkas lomu. Vairāki kolēģi norādīja, ka viņi piekrīt uh, manā ziņojumā teiktajam. Es ar uzmanī, uzmanīgi ieklausījos ETP kolēģi teiktajā, ja viņam ir savs viedoklis, un es tagad atkal citēšu angliski Eiropas Savienības tiesas nolēmums, kad ECB uzspērku sekundārajā tirgu valsts obligācijas, ir jāparāds noteikti drošības pasākumi šādai rīcībai. Tas nozīmē, ka ECB nevar vienkārši uh, pirkt obligācijas sekundārā tirgu un tai pašā laikā būt trojkas locekle. Nu, man prieks, ka notiek debats tiešām par šiem jautājumiem. Uh, Un mums, Eiropas parlamentam, ir tiesības izvērtēt ECB rīcību, tās īstenoto monetāro politiku, bet arī ECB lomu veicot uzraudzību, tā skaitā Grieķijas gadījumā. Vai jānoskaidro, vai banka tiešām ir pildījusi savu lomu, vai tā ir izmantojusi visus iespējamos instrumentus, un par to es arī runāju savā ziņojumā par bankas rīcību Grieķijas krīze. Un 2015. gada 4. februārī es uzskatu, ka Eiropas centrālā banka pārkāpa savas pilnvaras, atsakoties izmantot Grieķijas obligācijas Eiropas sistēmas ietveros. Tālāk 2015. gada jūnijā Eiropas centrālā banka darbojoties kā uzraugs nepamatotā veidā nepildīja uh, savu lomu attiecībā uz kapitāla kontrolas noteikšanu Grieķijā pēc referenduma Tagad rodas jautājums, vai šī banka ir tiešām neatkarīga, vai tā ir neatkarīga monetāra institūcija, vai tā ir uzraudzības iestāde un kā tā var iejaukties neatkarīgas valsts uh, funkcionēšanā. Un tāpat jautājums par Grieķijas obligāciju peļņas atgūšanu, jo ECB uzpirk šīs obligācijas ar 40% atlaidi un tagad prasa, lai tās tiktu atpirktas par nominālu vērtību. Priekšsādātājs 27. oktobris ir grozījuma iesniegšanas termiņš, 13. Uh, Eh, novembrī tiks izskatīts šis ziņojums un 1. decembrī notiks balsojums komitejā un februārī šīs ziņojums tiks izskatīts plenārsēdē. Es eh, kā priekšsēdētājs uzskatu, ka man ir pienākums gan attiecībā uz šo ziņojumu, gan uz citiem ziņojumiem, ir jāraugās, lai ziņojums Eh, nenovirzītos no sākotnējā temata, lai tajā nebūtu runa par visu ko, bet šis ir ziņojums par Eiropas centrālo banku. Un tā tad ir runa. Mums ir arī uh, Eiropas pusgad ziņojums, par, uh, kurā var runāt par citiem jautājumiem, jo pretējā gadījumā mēs novirzīsimies no konkrētā dokumenta aptvērumu, un man tāds vispārējais ieteikums ziņojuma autoriem un arī uh, grozījuma autoriem. Liels paldies, un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir ieteikumi Eiropas komisijai sarunām par tīza nolīgumu, par uh, pakalpojumu tirzniecības nolīgumu sarunām. Jā, paldies. Ekon komiteja sniedz atzinu par nelikumdošanas ziņojumu starptautiskā tirzniecības komitejā attiecībā uz kārtējo sarunu kārtu par eh, sarunās par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu. Mēs nevēlamies redzēt eh, piekāpšanos. Šeit nav jāsaka jā vai nē līgumam Šeit ir jāpauž parlamenta viedoklis par sarunām, kas jau norit, lai mēs e, varētu dot savu pienesumu šīm debatēm. Pāris lietas, kuras vēlos izcelt. E, par pakalpojumu tirniecības nolīgumu, TISA. Tas e, iesaista 23 dalību valsts pasaules tirniecības organizācijā, ar to tiek aktualizēta vispārējā vienošanās e, par e, pakalpojumu tirniecību, aktualizējot šos nolīgumus, paceļo, pārceļot to digitālajā laikmetā, kas ir svarīga daļa no Eiropas ekonomikas kā jau es sacīju, 23 dalību valsts saskar, tāpat arī dažas jaunatīstības valstis, visvairāk jau BRICS grupas valstis. Tāpat tiek eh, runāts par Ķīnas iesaistīšanos, bet tas šobrīd ir bloķēts vēl. Kas attiecas uz uh, ekonu komiteju, Mēs eh, skatāmies, eh, kādu principu tiks piemēroti regulā par eh, kopīgiem finanšu pakalpojumiem, meklējot appusēju tirgus atvēršanu un vienlīdzīgu attieksmi pret ārvalstu un iekšzemes uzņēmumiem. Mūsu komiteja ir svarīgi sagatavot savu viedokli atzinumā, kas tiktu tālāk pausts eh, PTO, kur Eiropas Savienība runā vienotā balsī, un tad šāds eh, atzinums būs svarīgs. Tas, tas būs paralēli eh, tām debatēm, kas turpinās šajā komitejā, bet tas atstās arī ietekmi uz to, kas notiek citos starptautiskos fórumos. Atzinuma projektā kuru esam sagatavojuši, esmu e, iekļāvusi vairākus ieteikumus, piemēram, to, ka finanšu pakalpojumiem ir jābūt daļai no sarunām un uh, nevajadzētu uzņemties jaunas saistības, kas uh, apdraudētu finanšu regulējumu Eiropas Savienībā. Tāpat mums ir jānodrošina, lai piekļuve tirgumu būtu e, pienācīgi pamatot katrā gadījumā. Tāpat arī aizver spiediens uz sarunu vedējiem, lai e, ļautu Ķīnai piedalīties sarunās, un e, tas pats būtu jādara citām BRICS valstīm. Un tad, tad tas varbūt kā atsaucas norma šis līgums. Un tāds nu ir mūsu projekts atzinumam. Paldies! Romana Tomić. Jā, paldies, priekšsarētāji. Šī ir viens no vairākiem svarīgiem nolīgumiem, kur Eiropas parlaments sniedz savus ieteikumus. Es domāju, mēs visi apzināmies, cik svarīgā brīdī mēs dzīvojam. Uh, Tā vietā, lai runātu par to, cik svarīgi ir eh, sadarbība Eiropas Savienības iekšienē eh, un ar citām lielvarām pasaulē, tas mums ir ļāvis eh, kļūt par vadošo valstu bloku. Tā vietā mēs jau labu laiku runājam par to, ko darīt, lai neatpalikt no citiem, lai Uh, netiktu izolēta no pārējās pasaules. Es vēlos izteikt atzinību referentei par uh, paveikto darbu, ar nepacietību uh, gaidu iespēju sadarboties turpmāk, bet vēlos izteikt arī dažus vispārīgus komentārus, kurus cerams varēsim apspriest padziļinātāk nākotnē. Iepriekšējā gada laikā Eh, daudz Eiropas parlamentā ir diskutēts par nodokļiem un nodokļu politiku. Un tas ir kaut kas tāds, kas man šeit atzinumā pietrūkst. Kaut vai daži vārdi par nodokļiem. Vēl viena lieta. Eh, jautājums par to, kāpēc Ķīna, kas ir daļa no BRICS valstu grupas, eh, kāpēc tai tik pievērst tik, liels, tik lielu uzmanību šajā atzinumā. Un tāpat nav īsti skaidrs, ko nozīmē jēdziens high level framework, augst līmeņa ietvars, kas ar to ir domāts. Es ceru, ka mēs varēsim atrast kopīgs risinājums, kas palīdzēs mums atrisināt eh, visus neatrisinētos jautājumus šobrīd. Paldies! Kejas Vimberna. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentei par darbu pie šī atzinuma. Viņa ir ļoti labi sapratusi, cik e, tīzē ietvaros svarīgi ir finanšu pakalpojumu loma un e, kas pietrūkst Inta ziņojumā. Vēlos piekristu, vēlos piekrist tam, ka finanšu pakalpojumiem jābūt prioritāriem sarunās. Strādājot pie lielākajiem e, finanšu regulējumu dokumentiem Eiropas Savienībā, mēs zinām, ka katrā trilogā ir īpaši svarīgi, kā, kā bija ar Emīru un uh, maksātspēja divi. Sarunas ir īpaši sarežģītas bijušas un garas. Finanšu tirgi ir globāli pēc savas dabas un tāpēc arī mobīli. Mūsu interesēs ir sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu eh, likumdošanas konverģenci iekļaujot plašāks princips TISA nolīgumā, mēs eh, vēd, atbalstam konverģenci, tāpat arī ekvivalents atzīšanu īstenojot eh, starptautiskus normas eh, kā Bāzela un EIAS. Tomēr ir jautājums par datiem, tā kā dati ir ļoti sensitīvs temats starptautiskajos nolīgumos, pat pašā Eiropas Savienībā. Es tomēr uzskatu, ka šeit vajadzētu īpaši izdalīt eh, jautājumu par datiem finanšu pakalpojumos Un mums vajadzētu būt pārliecinātiem, ka varam iekļaut finanšu pakalpojumus kā īpašu gadījumu visos TISA nolīgumos. Un viena lieta, kur mācījāmies no finanšu krīzes, tas, ka finanšu pāraugiem ir nepieciešama piekļuva lielākiem finanšu datu apjomiem. Tas ir īpaši svarīgi atvesināto in instrumentu gadījumā, kur G20 mandāts bija Un mēs joprojām neredzam eh, piekļuvi visiem šiem nepieciešajiem datiem. Es pieņemu, ka TISA eh, ietvaros to varētu izdarīt. Mēs esam sliktākā situācijā piekļuvē šiem datiem nekā pirms finanšu krīzes. Un eh, atšķirīgās jurisdikcijas regulējumi arī traucē piekļuvu šiem datiem Tāpat arī e, nodrošināt piekļuvu finanšu regulātoriem ir jārisina šajā pietiekam augstajā līmenī. Un tāpat arī jāvērš uzmanību uz īstenošanu. Tam jābūt kā parastām prasībām, kam jābūt e, iekļautām modernām tirdzniecības attiecībās. Nepacietība gaida iespēju sadarboties ar referentu un ēnu referentiem, lai šis atzinums būtu piemērots e, finanšu pakalpojumiem. Paldies! Enrico Betarbon. Gracias, senjora. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi. Pirmkārt, esmu gandarīts par uh, referentes veikumu, kas uh, pilnīgi noteikti mm, ir labi pastrādājusi, bet gribētu piebilst vēl pāris lietas, iespējams Eh, to norādīšu grozījumos, tomēr daži vispārīgi aizrādījumi. Šobrīd domāju, ka jānorāda, ka šādās krīzes situācijās vēsturiski vienmēr ir bijis būtiski veidot darba vietas, un šajā gadījumā nolīgumā vajadzētu pētīt to, lai netiktu radīta šķēršļa labgākai apgādēji MVU jomā vai individuāliem darbiniekiem, šeit es domāju arhitektiem, žurnālistiem un citiem, lai būtu reāla iespēja ražot un lai atbalsts šiem eh, vismazākajiem uzņēmumiem, lai tie spētu eh, konkurēt, lai tur nerastos kādas, eh, kādi vietēji raksturšķēršļi. Tāpat gribu pasvītrot to, ka parlamentam vajadzētu vairāk sekot daudzpusīgumam, ja mēs, piemēram, sekojam nolīgumi, kas ir noslēgti konflikti starp suverēnām valstīm un diviem Ķīnas reģioniem - Hongkongu un tam, Taipeju, kur Ķīna nav iekļauta, mēs visi zinām, kas ir reāla politika. Taču šeit mēs varētu norādīt, ka jāmēģina meklēt lielāku vienošanās apgabalu. Tāpat aicinu referenti skatīt iespēju uzlabot eh, valsts iepirkumu likumus, jo tie varētu atvieglot eh, tir, eh, pakalpojumu tirzniecību. Parlamentam būtu jāicina veikt pasākumus un pieņemt mērus, kas varētu būt nepieciešami, un tālāk lielais temats par finanšu pakalpojumiem, kur šeit es piekrītu sacītajam šeit ir problēma ar datiem, ar daudz ko citu, un arī problēma ar patērētāja aizsardzību šajos pakalpojumus, jo kā parādīja krīze, tas, ka netiek respektētā iespēja respektēt eh, gala patērētāju pa, uh, patērētāja iespēja, šī situācija var radīt problēmas. Paldies! Un no GOE grupas deputāts Viegas. Paldies! Mēs ļoti skeptiski izturamies attiecībā pret šiem liberalizācijas procesiem starptautiskajā tirzniecībā, ņemot vērā to, ka mēs to interpretējam kā e, nepieciešami beidot pasaules ekonomisko kārtību, kas ņem vērā lielo uzņēmumu, multinacionālo uzņēmumu vajadzības, kas iegūst aizvien lielāku svaru katru reizi. Un tomēr šīs process nav nekāds izņēmums. Un mēs redzam, ka eh, šeit tiek tītips, piemēram, eh, slepenā veidā skatīts un tāpat ir bijuši līdzīgi gadījumi, kur piedalās eh, ierobežots valstu skaits Doha ciklus un, un citi, un līdz ar to tas ir eh, pretdemokrātiski, un šeit ir jārunā ne tikai par finanšu pakalpojumiem, bet par citiem, kas ir pasts, transports, Šeit ir jātiek galā ar valsts monopolu. Tiek liberalizēti un noplūst dokumenti. Mēs redzam nodaļu, kas ir atvērta 2014. gadā, kur ir vairākas jomas, kas mūsos vieš lielas bažas, bet es gribētu runāt par to, ka ir skaidri paredzēts negatīvā saraksta princips šajā dokumentā. Tas nozīmē, ka visu var liberalizēt un ir atsevišķiem izņēmumiem, kas, kam ir jābūt sarakstā. Un šis princips ir iekļauts dokumentā. Eh, pārtraukšanas klauzula. Nav iespējams ieslēgt atpakaļ gaitu tad, kad ir uzsākt liberalizācija. Tas jau e, nopietni. Un tālāk nepārskatīšanas klauzula. Viss, kas tiek apstiprināts, kļūst par neatgriezenisku. E, mūsuprāt, šie ir pilnībā nepieņemami principi, jo tie ir pret valstu tautu suverenitāti. Tie nedod iespēju vēlāk ievēlētai valdībai uh, pārskatīt šos aspektus. Un tas neatšķiras no citiem procesiem, kuri norit, kuru sakarā mums ir ļoti lielas šaubas attiecībā uz to interpretāciju. Paldies, un zaļo vārdā Raimankungs. Tā kā, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentei. Mēs noteikti varam strādāt pie šo priekšlikumu. Daudzi temati mūsuprāt vēl ir tādi, par kuriem ir jādiskutē. Sākšu ar to, kas tikko tik sacīts, negatīvie saraksti vai pozitīvie. Ja tas būs kā zelta standarts tirzniecības nolīgumiem, tad mūsuprāt ir ļoti nepieciešams pozitīvo sarakstu veidot, kuri pakalpojumi ir iekļauti. Uh, kas mūsuprāt ir nepieciešams, eh, lai izslēgtu publiskos eh, pakalpojumus vai vismaz aizsargātu tos. Tāpat arī iepirkumos. Eh, publiski iepirkumi ir īpaši jāpiemina, piemēram, iepir veicot iepirkumus pakalpojumiem publiskajā sektorā. Nedrīkst balstoties tikai uz zemākās cenas principu. Mēs vēlētos eh, ļoti piesardzīgi runāt par finanšu tirgiem tīsa nolīgumos. Tālākajos deregulācija starp parakstītāju valstīm vai atņemot uh, regulēšanas tiesības vai ierobežot tās, tas mūsuprāt eh, būtu atkāpšanās, tas mūsuprāt būtu pietiekams iemesls, lai prasītu atkāpšanos no saruna Uh, vešanas. Mums uh, pēc krīzes uh, finanšu tirgus regulējums vēl nav tik tālu attīstījies, kā mūsuprāt būtu vēlams, un mēs nevajad, mums nevajadzētu iet nepareizajā virzienā. Kas attiec uz izņēmumiem? Ja bal mēs balstītos uz CETA, kur ir labāks un precīzāks formulējums, neatkarīgi no tā, vai tas kādreiz tiks ratificēts vai nē. Mēs uzskatām, ka uh, formulējums tur ir pietiekam labs, lai mēs to pārņemtu arī šeit. Un tad vēl viens jautājums, kas tik jau pieminēts - nodokļi. Pakalpojumu sektors, protams, piedāvā daudz veidus, lai, lai, lai uh, novirzītu peļņu pirms nodokļiem uz citām valstīm. Tīsa nolīgumā ir nepieciešams skaidri nosacījumi, lai to ierobežotu. Jāprasa komisijai, lai atbilstīgā direktīva neļautu šāds pasākums, lai tā nāktu klajā pirms e, tiek pabeigts sarunas pie tīsa nolīguma vai vismaz pirms tā ratifikācijas. Un pēdējais - caurskatāmība tirdzniecības eh, nolīgumi aizvien aktuālāk ir. Daži caurskatāmība eh, pārāk maz apskata. Mums vajadzētu arī šajā ziņojumā prasīt, lai sarunas būtu cik vien caurskatāms, eh, cik vien iespējams, arī parlaments vienformē, cik vien iespējams, lai parlamentam būtu visi dokumenti. Jā, paldies! Marko Vallī. Paldies priekšsarētāji, paldies referentei. Es ceru, ka mēs varēsim izstrādāt priekšlikumus, lai panāktu maksimālu caurskatāmību. Šis ir vēl viens startautiskais nolīgums, par kuru nav bijuši pietiekami plašas diskusijas. Kas attiec uz eh, sarunu caurskatāmību? E, tad visdrīzāk ne visas e, sarunvedēja puses e, būs iesaistīts. Tomēr šeit ir vairākas intereses šeit, arī attiecībā uz vairākām multinacionālām kompānijām. Šeit ir runa par piecu gadu periodu pēc šī dokumentu parakstīšanas. Mums jā, jāprasa ir pilnīgi caurskatāmība jo savādāk var rasties problēmas, manuprāt. Tikko sāksim just šī dokumenta īstenošanas sekas, kas attiec uz multinacionālām kompānijām, mums ir nepieciešams eh, rezultātu analīze gan reāla ekonomikā, gan darba tirgū, darbvietām saistībā ar šādu līgumu Kas attiec uz demokrātijas dimensiju, mēs piemērojam finanšu regulējumu, kas ir stingrāks sektorā, kam ir ļoti sistēmiski liela ietekme. Būs nepieciešams veidot sabiedrības domu, lai tā būtu vairāk akceptējoša Tāpat ir nepieciešams nodrošināt, lai demokrātiskā dimensija saruna rezultātā nepazūd no šī nolīguma. Ir nepieciešams paturēt prātā esošo regulējumu, neaizmirsīsim, ka mums ir vesela darba kārtība finanšu pakalpojumu sektoru reformām. Mums nevajadzētu novelt līniju un aizsargāt pašreizējos noteikums. Ir nepieciešams reformas, lai varētu saglabāt stabilitāti. Un finanšu noteikumiem ir jābūt arī leģitimitāti, kas nāk no valsts suverenitātes. Mēs nevēlamies, lai šis status tiktu apdraudēts. Paldies! Un tagad dodam vārdu atkal referentei. Noslēdzošiem komentāriem. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem, kur izteica komentārus. Esmu vairāk kā gatava lielāko daļu no viņiem pieņemt, tur, kur tie var uzlabot šo, ziņu, šo atzinumu. Pats svarīgākais ir tas, ka mēs sasniedzam progresu attiecībā uz to, kas ir iekļauts šai dokumentā. Uh, projekt, uh, atzinuma projektā mums stingri jāpaliek šīs komitejas kompetences jomās, jo atbildīgā komiteja saņems uh, daudz komentāru, daudz ieguldījumu no citām komitejām. Līdz ar to mūsu atzinumam ir jābūt ļoti saulēcīgam un stingri mūsu kompetences robežās. Dažas atbildes uz eh, dzirdēto. Pirmkārt, eh, Ķīnas pieminēšana. Eh, vairāk kolēģi to pieminēja. Ir, manuprāt, nepieciešams paplašināt šo tvērumu. Vairākas valstis nav iekļauts. Svarīgākais ir tas, ka nolīgums tik tiešām beigās būtu multinacionāls. Un šis ir jaunas paudzes nolīgums, e, kuru plānots izmantot kā standārtu. Un manuprāt, ka Ķīnas klātbūtne ir ļoti svarīga. Arī citas valsts nav iekļautas. Un e, ir nepieciešams e, panākt uz situācijas uzlabojumu. Kas attiec uz datiem, tas ļoti sensitīvs jautājums ne tikai attiecībā uz finanšu pakalpojumiem. Tas ir saistīts arī ar daudziem citiem sektoriem, bet eh, to es pieņemu. Un pats pēdējais, eh, kur nepieciešams uzreiz reaģēt, tas ir caurskatāmības jautājums. Caurskatāmība neapšaubām ir ļoti svarīga, bet eh, Parlaments eh, balsoties uz esošajām iniciatīvām ir panācis to, ka eh, arī šajā nolīguma ir nodrošināta caurskatāmība, publiskošana lielākai daļai dokumentu, tas jau viss notiek. Un tas ir pateicoties spiedienam, ko parlaments īstenoja. Tas ir nepieredzēti, ka mums ir šāda līmeņa dokumentu pieejamība. tīsā nolīgums ir otrās gadījums e, sarunās, kad tas tā notiek. Es domāju, mēs varam sev uzsist uz plecu un e, saglabāt šo tempu, ar ko esam sākuši strādāt pie caurskatāmības. E, tā ir e, tā atbilde, ko es varu šobrīd sniegt e, kolēģiem. Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. oktobris, izskatīšana 10. novembrī, balsošana 1. Eko, ekon 1. decembrī. Un tad tālāk jau 10. decembrī. Un pēdējais darbkārtības punkts šodien. Eiropas Investīcija Banka 2014. gada pārskats. Dimitros Papadimulis vietā Fabio Dimāzi runās, es saprotu, lūdzu. Um, on behalf of Dimitris Papadimulis. Paldies, Dimitris Papadimulis vārdā. Es vēlos atvainoties komitejas locekļiem. Viņš ir referents par šo atzinuma projektu, bet ārkārtas apstākļu dēļ viņš, diemžēl, nevarēja ierasties uz šo sanāksmi, un es jums vēlētos uh, kolēģi vārdā pastāstīt par šo atzinumu, un gan es, gan mūsu līdzstrādnieki pierakstīsim jūs komentārus un nodosim tālāk referentam. Eh, atzinumā ir runa par EIB eh, e unikālo lomu kā vienīgām publiskām Eiropas līmeņa investoram, lai pārvarētu krīzes sekas. Tāpat laikā esam satraukti par eh, augsto bezdarba līmeni un uh, zemo investīciju līmeni un negatīvo situāciju attiecībā uz valstu izaugsmas potenciālu. Investīciju apjoms ir samazinājies par 25 līdz pat 60 procentiem pēdējo gadu laikā, salīdzinot ar pirms krīzes līmeni Līdz ar to arī jārīkojas, lai panāktu maksimālu pozitīvu ietekmi uz dalību valstu ekonomiku un um, bezdarba samazināšanu. Um, domājot par um, Eiropas strateģisko investīciju fonda izveidu un finansējumu, uh, referents norāda, ka ir jānodrošina, lai šis fonds darbotos aktīvi atklātā veidā un ka ir uh, jānovirza investīcijas pirmkārt uh, programmas valstīm, uh, nodrošinot to, ka ir iespējamas investīcijas ar augstāku risku. Tāpat ir jācīnās pret nodokļu demaksāšanu, nodokļu krāpšanu, nodokļu optimizāciju jāatbalsta ilgtspējīgi projekti un jāizvērtē publisko-privāto partnerību izmantošanas iespējas. Ir jāizvērtē arī alternatīvi finansējuma veidi, piesaistot publisko finansējumu Tāpat arī uh, referents uzskata, ka EIB biežāk jāinformē parlaments par tās veiktajām investīcijām, tā skaitā arī ārpus Eiropas Savienības un to ietekmi. Paldies! Liels paldies! Tālāk uzstāsies Tomas Mans. Paldies priekšsēdētāji, pateicos Fabio, kurš um, aizstāja referentu par eh, šo atzinumu. Runājot par deviņiem punktiem, es domāju, ka mēs varēsim vienoties. Tātad eh, par šo fondu runājot ir 16 eh, miljārdi no um, Eiropas komisijas finansējums, 5 miljārdi no EIB kopā. Uh, ar šo naudu ir paredzēts piesaistīt 315 miljārdu investīcijas, un mēs esam apsprieduši šo fondu uh, parlamentā Žanklodu uh, Junkeru. Ļoti svarīgi ir um, um, pa, jautājums par to, kā šo naudu sadalīt. Šeit nav runa par valstu kvotu. Mums bija paredzēts, ka neatkarīgi no kuras valsts šis projekts ir pie, pieteikts, ir jānodrošina, lai būtu Eiropas pieno, pievienotā vērtība. Un mums nav jāatbalsta kleperi ar domu, ka tie kļūs par rikšotājiem, bet ir jānosaka skaidri kriteriji šiem projektiem un nevar tā pieļaut uh, to, ka projekti, kas jau tiek uh, īstenot, ka tos tagad pārņems EIB. Un tāpat ir ļoti svarīgi atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, jo viņiem ir ļoti grūti piekļūt riska kapitālam. Un uh, Ir uh, labi, ka tiek uh, jau uh, sākts veidot konsultāciju dienestu Eiropas investīciju bankās. Un uh, pastāv, protams, arī mums uh, dažādi viedokļi, bet varbūt mēs varam tomēr vienoties, ka mums ir nepieciešams uh, piesaistīt privātu uh, kapitālu, bet, protams, mēs nevaram sadarboties ar visiem, bet ir jāizvirz skaidri kritēriji. Un vēl viena lieta, ka neatkarīgi no tā, kas notiek Eiropas līmenī, nevar būt, ka valstis necenšas turpmāk samazināt savu valstu parādu, tos atmaksāt. Tas mums Eiropas tautas partija ir svarīgi, un es domāju, ka mēs spēsim vienoties un sagatavot uh, budžeta komitejai. Paldies. Paldies. Anas Fernandes. Paldies. Pirmkārt gribu izteikties ēnu references eh, Marija Žauna Rodrīgesas vietā, kura nevar būt ko, kopā ar mums. Katrā ziņā Marija Žauna man darīja zināmas savus komentārus, eh, kurus es īsumā izklāstīšu. Pirmkārt, eh, deputāte Rodrīgas vēlas pateikties referenta par darbu, gatavojot šo pirmo dzinumu galvenokārt tāpēc, ka sociālistu grupa viņu mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir pievikt šo papildu solu uz priekšu eh, darbā ar Eiropas investīciju banku, jo Eiropā pietrūkst privāto un valsts investīciju plūsmas, lai varētu veicināt eh, izaugsmi. Un arī ļoti nozīmīgi ir tas, lai mēs šo plaisu uh, aizpildītu visā Eiropā, bet ir tīpaši tajās ekonomikās, kas visvairāk ir cietušas no krīzes un kur šī investīcija atšķirība ir ļoti liela. Nedrīkstam aizmirst tā, savukārt, ka tādas ekonomikas kā Vācija ir ar nelielām investīcijām, kad tās varētu Eh, varētu mainīt savu tekošā konta pārpalikumu. Katrā ziņā atgriežoties pie atzinumam. Socialista uh, referente uzskata, ka ir jāpatur šis uh, papildinājuma princips Junker plānam un uzskata, ka ir jāfinansē lielāka riska projekti, uh, kuri bez šāda Junker plāna netiktu finansēti. Ir nepieciešams uh, decentralizēt eh, projektus uz tām ekonomikām un Eiropas Savienības apgabaliem, kur eh, varētu vislabāk veicināt izaugsmes līmeņus. Katra, tāpat par ņemot vērā procentu likmes, ref, ēnu referenti uzskata, ka eh, EFSI ir jābūt sistēmas centrā, lai varētu garantēt pirmos zaudējumus, lai būtu jauns risku pār, kopīgas uzņemšanās eh, instruments un lai mēs paredzētu jaunu finansēšanas sistēmu, kā nulles eh, līmeņu nodokļus un citus, lai mēs varētu to padarīt par patiesu finansēšanas instrumentu, uh, un patiesu attīstības banku. Tāpat arī ēnu referenti uzskata, ka šajā tehnoloģisko izmaiņu laikmetā, kāds ir vērojams visā pasaulē, kur eh, kapitāls izspiež darba spēku, eh, ir svarīgi, kā gan lai Junker fonds, gan EIB koncentrētos uz investīciju projektiem ar lielāku intensitāti darba vietu veidošanā un tajos, kas ir ar lielāku pretestības spēju krīzei un ekonomikas svārstībām nu, augstos bezdarba līmeņos. Un visbeidzot, mūsuprāt, ir svarīgi, lai lielākā caurskatāmība un atbildība Junker plānā EIB jomā tiktu piemērota un lai EIB darbotos caurskatāmi atbildīgi tā skaitā parlamenta priekšā, un lai papildus tam EIB atbalstītu sadarbību ar visām reģionālajām un e, nacionālajām attīstības bankām. Kopumā uzskatām, ka e, atzinums ir pozitīvs un cerams, ka e, sociālistu grupas un Marija Žoā Rodrīgas grozījumi tiks ņemt vērā. Paldies! Case Winburn. Case Winburn. Paldies priekšsēdētāji runāšu mūsu ēnu referentu vārdā arī Ozaka kungs. Man lūdzu arī informēt, ka viņš pagājuši gadu arī bija ēnu referents par uh, ECB ziņojumu un uh, ir jāsagatavo daudzas rekomendācijas EIB par tās darbību. Uh, toreiz bija runa pagājuši gadu par EFSI sarunām, kas vēl turpinājās. Tagad mums ir runa par uh, rekomendāciju īstenošanu. Um, uh, Uzokungs pateicas par līdzsvaroto referenta pieju un varbūt arī ne visos punktos mums ir vienprātība. Mēs uh, satraucamies par zemo investīciju līmeni, tīpaši salīdzinot ar pirmskrīzes periodu Eiropā. Un uh, to izrājas arī vispārējā nestabilitātes sajūta. Tomēr ir jau veikti pasākumi Eiropas Savienības līmenī, lai labotu situāciju, tas ziņojumā varbūt nav pilnībā atspoguļots. Mēs vēlētos pārstrādāt ceturto punktu, piekrītam principam, uh, kopumā, bet ir tātad runa par EIB instrumentu izmantošanu, lai mazinātu nevienlīdzību Eiropā, bet mēs nepiekrītam tam apgalvojumam, ka EIB finansē galvenokārt četras lielākās valstis Eiropā. Tā tas nav. EKR grupa e, uzskata, ka daudzas valstis gūst labumu no EIB e, finansējumu, un tās nav e, vienmēr lielākās valsts. Tālāk septītajā punktā mēs ļoti atbalstām publisko-privāto partnerību, vēlētos to plašāk izmantot, bet mēs nepiekrītam tam, ka gūtais labums ir apšaubāms Un var jau būt, ka atsevišķās valstīs trūkst zināšanu, lai pilnībā izmantotu PPP dotās iespējas, bet ir eh, mums tomēr jāatbalsta lielāks privāto investīciju apjoms, jo vienkārši nav cits alternatīvas, lai eh, stimulētu veselīgu ekonomikas attīstību Mēs esam pārliecināti, ka mums būs uh, auglīga viedokļu apmaiņa un ka mēs sagatavosim atzinumu, kas būs noderīgs ekon komitejai tās darbā. Paldies! Kalvet kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu pārstāvot savu kolēģi Filipu de Bakeru, kurš nevarēja būt klāt šovakar. Mm. Pirmkārt vēlos pateikties eh, referentam par darbu un arī Alde grupa ir gandarīta par šo darbu, taču dažus punktus mēs gribētu pasvītrot. Ir skaidrs, ka mēs visi vēlamies, lai EIB būtu efektīvāka un tomēr to mēs nevarēsim nodrošināt ar kvantitātīvu aizdošanas kapacitātes celšanu, bet gan to var eh, nodrošinot, eh, vēršoties konkrēti pie investīciju um, plaisām, jeb dabiskā veidā nepabeigtiem investīciju projektiem no Komercbanku puses. La Banka Europea de Inversiones E, deverī. Pirmkārt, mūsuprāt, investīciju bankām vajadzētu koncentrēties uz to, ka tās piesaistā pri privātās investīcijas infrastruktūram. Kā jau es sācīju, mums šeit ir liels investīciju trūkums um, infrastruktūrās kopš krīzes sākuma, un šīs trūkums ir jāpārvar, lai palielinātu produktivitāti, konkurētspēju un lai varētu veicināt E, iedzīvotāju labklājību. Ir nepieciešams, lai šīs realitātes ņemtu vērā EIB investīciju politiku. Un līdz ar to gan EIB, gan FC ir pienākums piesaistīt jaunus alternatīvus investīciju avotus Eh, šiem investīciju tipiem. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, nav iespējams eh, pieprasīt no EIB, lai tāds skaitās tikai un nodrošinātu investīcijas MBU tikai tāpēc, ka tās ir, tie ir mazi uzņēmumi. Ir jābūt zināmai atlasē šiem uzņēmumiem, ņemot vērā viņu izaugsmes um, un izaugsmes ātruma potenciālu, jo uh, šī nav eh, palīdzības politika, eh, ko var pieprasīt no EIB. E un treškārt, un tas jau izskanēja šeit, Junkera plāna izpildē EIP ir jākoncentrējas uz tām lielajām trūkuma, biržā, eh, trūkuma vietām, kas pastāv Eiropā. Ceturtkārt, var pieprasīt no e IB, lai tā būtu ar papildu lomu papildinoša loma e, primārās investīcijas avotā. Tas nozīmē, nevajag tai cīnīties ar citiem investīciju avotiem, bet ir jābūt papildinošiem šiem avotiem, e, kā tas notiek un ekonomikā, kā tas notiek e, bagātinoties tehnoloģiju un tā tālāk. Un visbeidzot, lai neizteiktos pārāk gari, nepieciešams nepieciešamība tam, lai EIB demokrātiskā veidā atskaitītos parlamentu priekšā, ir pilnīgi skaidra, un tam ir jākļūt, jātiek atspoguļotam atzinumā. Paldies! Paldies! Tagad. Kaut keito. Ka šodien kāds uh, visi uzstājas kāda cita vietā, bet es šoreiz runāšu savā vārdā. Mēs uzskatām, ka šis atzinums ir ļoti labs un mēs varēsim cieši sadarboties ar papadīmolas kungu, kurš bija ēnu referents pagājuši, kad, kad mūsu grupa bija atbildīga par šo uh, jautājumu. Mēs augstu vērtējam vairākus as aspektus šai ziņojumā. Pirmkārt, bāžas par augsto bezdarba līmeni Eiropā, par strateģisko investīciju fondu, kas ir alternatīva uh, um, kre, finansējuma nodrošināšanā, un tāpat uh, uzskatām, ka svarīgi ir cīnīties pret nodokļu uh, paradīzēm. Tāpat um, aicinājumu atbalstam pārskatīt EIB statūtus, lai novērstu, ka no šīm darbībām varētu pēļņu gūt um, iestādes, kuras darbojas um, nodokļu paradīzēs. Un tāpat um, mēs uzskatām, ka jācīnās ir pret izvairīšanos no nodokļu nemaksas. Mēs uzskatām, ka ir jāpastiprina formulēm vairākās punktos ir īpaši, ka jāsauc vārdā negotīgie uzņēmumi. Mēs uh, arī uh, vēlamies, lai uh, Volkswagen paziņo, kā tie ir izmantojuši EIB finansējumu un vai tas nav izmantots arī, lai falsificētu um, siltumnīca efektu gāžu izmešu rādītājus. Tālāk ir jādomā arī par gatavošanos Parīzes konferencei un ir jānodrošina atbilstošs finansējums. Tāpat ir jānodrošina, lai pieteikumi zaļajām finansējumam un aizdevumiem tiktu pienācīgi izvērtēti. Un tāpat ir jādomā par strateģiskām programmām, lai um, atbalstītu ekoloģisko pārēju ekonomikā. Un tāpat ir jānosaka arī visiem projektu pieteikumiem, kāda ir to ietekme uz klimatu. Ir tāpat jānodrošina, lai padomē būtu pārstāvēti atbilstoši speciālisti, kuri varētu šos uzdevumus pildīt. Tāpat mēs uh, vēlamies, lai EIB mums iesniedz programmu, kā pakāpeniski pārtraukt finansējumu projektiem, kuros ir izmantots uh, fosīlais kurināmais. Paldies. Thank you, Marko Valli. Sì, grazie, Presidente. Marko Valli. Uh, jā, es gribēju arī pateikties Fabio par to, ka viņš mūs iepazīstināja ar um, autora viedokli. Atbildīgā komiteja par šo ziņojumu ir budžeta kontrolas komiteja, un es šai komitejā arī esmu referents. Ir, protams, uh, šis atzinums būtisks, Es gribu teikt, ka atbalstu virknī priekšlikumu un es gribētu pievērsties tiem aspektiem, kas skara ekonomikas komitejas kompetenci un es uzskatu, ka vairāk jāatbalsta maziem vidēja uzņēmumi un jaundibināti uzņēmumi, ka tam ir nepieciešami īpaši instrumenti. Tas ir būtiski, lai veicinātu novatorisku ekonomiku. Uh, Tātad EIB ir jāsniedz atbalsts reālai ekonomikai, jānodrošina e, investīcijas tieši šā tipa uzņēmumos, nevis lielos uzņēmumos. Tāpat jāsniedz atbalsts tām Eiropas valstīm, kas visvairāk cietušas no krīzes un kas joprojām turpina ciest. Eiropa e, zonā pastāv nelīdzsvars un ir jācenšas tas koriģēt. Tāpat ir jādomā par ekonomikas ilgtspējību infrastruktūras projektos. Bieži viena ietekmes novērtējumi ir pārāk optimistiski, tos sagatavojuši nav, sagatavojuši eksperti nav neatkarīgi, un tādēļ ir šī situācija jānovērš, un par to mēs jau esam iepriekš runājuši Mēs vēlamies novērst šādas situācijas atkārtošanos. Esmu uh, tāpat atbalsta arī kolēģi teikto par uh, nodokļu nemaksāšanas apkarošanu un nodokļu paradīžu apkarošanu. Paldies! Uh, vārds Masīkungam. Nu, Paldies, es uh, varu tikai uh, jums teikt, ka nodošu jūsu komentārus tālāk uh, atzinuma autora. Vai no ENF nav neviens runātājs, ne? Jā, tiešām pareizi, ka tika. Tātad es esmu ēnu referente un vēlos pateikties Fabio par viņas teikt, viņu teikto, un mēs arī gatavojam um, grozījumus šim ziņojumam. Protams, ir ļoti svarīgi atzīt EIB lomu investīciju nodrošināšanai Eiropā 18,3 miljārdi 2014. gadā un tiešām Eiropā pietrūkst investīciju, joprojām nav sasniegts uh, pirms krīzes līmenis, un tādēļ trešajā punktā ir aicinājums palielināt kreditēšanas uh, aktivitāti EIB un Uh, jāsaka, ka 2012. gadā tika palielināts kapitāls par 180 miljārdiem eiro un būtu nepieciešams vēlreiz palielināt bankas kapitālu, lai varētu aizpildīt šo investīciju deficītu Eiropā, uh, tīpaši investīcija. Tāpat ir runa par uh, inovāciju stimulēšanu un uh, riska kapitāla nodrošināšanu un kapitāla tirgus veidošanu, bet ir svarīgi arī izvērtēt projektus pienācīgi un arī uh, ir jāizvērtē šis sviras efekts 1 pret 15. Un es. Jautājums, kas arī izvērtēs visu šo un šāds birojs tiek veidots. Un PPP spēju no jauna izvērtēt. Nu jā, principā mēs esam par, bet var arī izvērtēt, ja eh, nav nekādu citu uh, finansēšanas. Ja nav publisko investīciju, tad jāmeklē arī citi veidi, kā nodrošināt finansējumu, un tāpat ir svarīgi arī runāt par sadarbību ar parlamentu, tas ir ļoti būtiski. Paldies, un tagad vārds referentam, mums nav vairs laika brīvā mikrofona procedūrai. Jā, paldies, tātad trīs uh, lietas īsumā pateicos par jūsu komentāriem, visu nodošu tālāk Dimitris, un tad arī mūsu darbinieki. Tālāk man šķiet, ka mums ir e, plaša vienprātība par atbildības jautājumu. Un šeit mēs varam noteikti ātri rast kopsaucēju, un mums ir jārunā pēc iespējas precīzi, un Eiropas parlamentā arī, ja notikt paralēls darbs, tad uh, būtu interesanti iekļaut priekšlikumus, kā precizēšu atbildības jautājumu un divi citi aspekti. Šeit bija zināma, zināmas domstarpības par akcentiem, par uh, kā rīkoties attiecībā uz krīzes skartajām valstīm. Uh, nu, referents, manuprāt, neiestājas par kaut kādām noteiktām kvotām, par arī par to, ka būtu jāfinansē projekti, kur tik un tā nevirzās uz priekšu, bet ka varbūt varētu tomēr panākt lielāku stimulējumu valstīs, kur trūkst likviditātes un varētu stimulēt izaugsmi. Protams, visiem šiem uh, projektiem ir jābūt ilgtspējīgiem, bet uh, Es domāju, ka referentu uzdevums ar jums divpusēji uh, konsultējoties uh, ir jāvienojas par uh, šo formulēm. Tālāk komentāri par ceturto punktu. Es nodošu tos referentam, viņš tos izvērtēs. Varbūt šis, šeit būs jāmaina formulējums šim punktam, varbūt ne visa informācija atbilst patiesībai bet eh, tālāk par eh, publiskām privātām partnerībām referenta nodoklis, eh, viedoklis ir tāds, ja tās izmaksā dārgāk, tad tā nav nodokļu maksātājiem, tad tā nav labākā alternatīva publiskām investīcijām, bet var izmantot tās, lai stabilizētu ekonomikas vidi, bet mums, es domāju, ir pietiekam daudz laika, lai um, uh, īstenotu uh, viedokļu apmaiņu, lai mums notiektu auglīgs dialogs. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. 28. oktobrs ir grozījuma iesniegšanas termiņš, izskats 13. novembrī, 1. decembrī, un plenārsēdē šis jautājums tiks izskatīts 2016. gada martā. Paldies! Un mūsu nākamās sanāksme notiks 9. novembrī no 15. līdz 18. un pēc tam 10. novembrī turpināsies mūsu sanāksme. Paldies!